Vakam. Labrīt! Sveicam uh, visus uh, rīta sanāksmē, un mums ir jās, jāpasteidzās, mums ir ierobežots laiks, uh, mums šorīt ir paredzēta arī uzklausīšana, tāpēc es došu vārdu pirmajam runātājiem. Vienkārši es no sākuma paziņošu par koordinātoru lēmumiem vakardienas sanāksmē. Tie ir izdalīti jums Un uh, es ceru, ja neviens neiebilst, uh, tad mēs varam uzskatīt, ka šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Pāriesim pie uzklausīšanas par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku. Es uh, gribētu šeit uh, sveikt uh, mūsu pieaicinātos viesus. Viņiem ir milzīga pieredze un zināšanas. Uh, par starptautisko tirzniecību. Vai es uh, varētu lūgt runātājus uh, sākumā izteikties ne ilgāk uh, par desmit minūtēm, un tad, lai nodrošinātu, ka mums ir laiks, atliek laiks īstai diskusijai pēc tam gari ievadi no manas puses nesakos, es vienkārši īsi iepazīstināšu ziņ, ziņotājs Stīvens Volkoks Kur viņš ir? Paldies, redzu. Viņš ir uh, lektors starptautiskajā politiskās ekonomikas uh, nodaļā Londonas ekonomikas skolas starptautisko attiecību nodaļā. Es uh, varu lepoties, ka esmu uh, LSE absolvents no 70. gadiem. Viņš uh, um, vāda. Mm, Uh, ietekmes novērtējumu uz uh, BTN ietekmes novērtējumu starp ES un Korejas Republiku. Paldies, priekšsādātāji, es gribēju iepazīstināt ar jūs, ar manu kolēģi Žaku Hakmanu. Es uh, gribēju teikt, ka tas ir pētījums. Uh, kuru ir veikusi Londonas ekonomikas eh, skola, eh, koordinējusi, un arī Māstrihtas um, eh, universitāte un Vācijas uh, ekonomikas institūts. Mēs uh, balstījām šo pētījumu uz pastāvošiem materiāliem, mums nebija jaunu datu, un mums uh, bija mērķis nodrošināt līdzsvarotu um, novērtējumu brīvajam tirzniecības nolīgumam ievadam Es eh, gribēju teikt, ka nolīgums starp Eiropas Savienību un eh, Koreju eh, bija solis uz priekšu, kad uh, Dohas kārta bija iestrēgusi, un uh, citas, uh, citi nolīgumi mm, starp uh, ASV, piemēram, un Koreju nebija ratificēti. Tas ir visaptverošs nolīgums, iespējams visplašākais. Uh, plašākais, uh kādu F mm, e, Eiropas Savienība ir noslēgusi no visiem brīvās tirzniecības līgumiem līdz e, pat šodienai. Tur ir e, paredzēta plaša mm, preču un pakalpojumu tirzniecības liberalizācija. Un uh, tur ir uh, ieskicētas arī pilnīgi jaunas lietas. Uh, runājot par savietojamību ar PTO, Es eh, domāju, ka tur nav nekādu šaubu, ka tas ir eh, savienojams ar, ar eh, GAT 24. panta un GAT 5. punkta normām un sapratni, kur ir bijusi runa par tarifu samazinājumiem un sektorālām saistībām pakalpojumu sektorā. Un šie noteikumi atbilst arī PTO principiem kas uh, uh, aizstāv, protekt, uh, kas uh, cīnās pret um, protekcionismu un um, efektīvi ievieš PTO principus. Mm. Par to es detalizētāk pastāstīšu pēc brīža. Ir zināmas uh, Mm, zināmas lietas, kur uh, mēs esam gājuši tālāk par uh, PTO principiem, uh, kur ir uh, GPA. Plus, un uh, īpaši tas attiecās uz intelektuālo īpašumu, kas uh, iet uh, tālāk par trips uh, nolīgumu, īpaši runājot par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Mēs šeit nodibinām divus reģistrus, un tas atbilst Eiropas Savienības stratēģijai daudzpusējās eh, sarunās šajā jomā. Mums ir jāpiemina arī to, ka joprojām ir pretrunas par eh, BTN ietekmi uz eh, daudzpusības garu, un notiek diskusijas par to, vai paplašināta mm, divpusējo BTN izmantošana kavē daudzpusējo nolīgumu pieņemšanu. Man jāsaka, ka bilaterāli eh, BTN ir galvenais eh, tirzniecības instruments eh, pašlaik. Attiecībā uz uh, sociālās vides uh, pētījumiem mēs uh, to uh, pētījām pamatojoties uz esošiem datiem, tā tad ietekme ir salīdzinoši neliela, mazāk nekā 1% Korejai no iekš IKP un uh, mazāk nekā 0,1% uh, ES. Protams, ka uz Koreju tas atstās labvēlīgāku iespaidu, jo tā ir nelielāka ekonomika un uh, tur ir ekonomika ar augstāku aizsardzības pakāpi mēs eh, iekļāvām arī jaunākos eh, pētījumu datus. Jaunākais no tiem bija publicēts šī gada maijā. Bet eh, visi nonāk apmēram pie līdzīgiem secinājumiem. Runājot par F iespēju uz tirzniecību, ir skaidrs, ka vairāk ES e sektori iegūs eksporta rezultātā nekā zaudēs. Uh, īpaši labi iegūmi būs eh, pakalpojumu sektorā, eh, ievērojami iegūmi būs eh, mašinērijas, mm, farmaceitikas, ķīmiskajā un lauksaimniecības un pārtikas sektorā. Tur mēs runājam par eksporta pieaugumu. Viss jaunākais pētījums, kuri pasūtījusi Eiropas komisija, uzskata, ka uh, Eiropas Savienības ekonomika iegūs apmēram 33 eh, miljardus eiro gadā. Izskatās, ka tas ir eh, samērojams uh, iespējas, un uh, tas uh, nosaka lielāku iegūmu. Šis uh, jaunākais pētījums uh, parāda, ka iegūms būs lielāks nekā iepriekšējie pētījumi. Mēs uh, mēģināsim uh, mazināt te tehniskās barjeras un re regulātoru barjeras pakalpojumu sektorā. BTN, protams, nenovērsīs netarifu barjeras. Tas var novērst tarifu barjeras, bet ne netarifu barjeras un regulātoru barjeras. Tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no efektīviem pasākumiem, kas ir vērsti uz regulātoru un netarifu barjeru novēršanu. Korejai tirzniecības ietekme, atkal izmantojot jaunākos skaitļus, rāda, ka Koreja iegūs no eksporta par 23 miljardiem vairāk, un tas nozīmē, ka viņi varēs eh, samazināt tirzniecības eh, deficītu tirzniecībā ar Eiropu. Eh, viņiem lielākais ieguvums būs automašīnu nozarē, mazākā mērā tekstila rūpniecībā un elektronikas nozarē jo tur mūsu tirzniecības apjomi nav tik lieli. Eh, vecākās eh, un eh, gan arī jaunākās, jaunākie pētījumi nav neskata Korejas tiešās investīcijas Eiropas Savienībā, un tās ir notikušas Čehu, Čehijas Republikā un Slovākijā. Tas droši vien nozīmē, ka Korejas eksports eh, samazināsies. Pēdējo gadu laikā tā, eh, šeit apjomi ir mazinājušies uz Eiropas Savienību. Muitas nodokļa atmaksa eh, būs līdzvērtīga eksporta subsīdijai Korejai un dažādi vērtējumi to dažādi pētījumi kopēji rāda, ka tas ietaupīs apmēram 1 līdz 1,5% no izmaksām. Pārējot pie noteikumi, noteikumiem saistītām problēmām un netarifu barjerām, tad eh, tehniskās eh, barjeras eh, ir izdevies samazināt, ie, mm, nora, radot jaunus e, noteikumus atsevišķām nozarēm, tādām kā auto, e, auto industrija, farmacēt, e, farmaceitiskā industrija un tā tālāk. Šie note, noteikumi, kas attiecās uz atsevišķiem seksto, sektoriem, risina problēmas, kas ir saistīts ar tehniskajām barjerām tie veicina starptautiskos standartus, tie ievieš jaunus principus strīdu risināšanā un ir saistīti ar pātrinātu strīdu izskatīšanu tirzniecības strīdi pašlaik tiks risināti vēl ātrāk nekā saskaņā ar koras nolīgumu. Attiecībā uz uh, intelektuālo īpašumu es jau pieminēju, ka šīs ir pirmais uh, BTN, kur uh, ES ir ieviesusi ef daudz efektīvāk savu globālo mērķi. Noteikumos ir paredzēta divu geogrāfisko izcelsmes norāžu reģistru izveide. Uh, un uh, ir paredzētas uh, kriminālas sankcijas par um, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Ir uh, vēl divas uh, jomas, kurā mm, jaunais BTN pārsniedz uh, trip standartus. Uh, ir uh, noslēgts arī uh, par um, starp ES un Koreju tiek risināts sarunas par paralēlu nolīgumu par uh, konkurences tiesībām. Uh, un uh, BTN ir iekļauts arī caurspīdīguma prasības attiecībā uz subsīdijām, kas pārsniedz uh, PTO noteiktās, noteiktos standartus. Runājot par uh, publisko iepirkumu, Koreja un ES ir parakstījusi nolīgumu un tās uh, principā pārsniedz uh, GPA prasības. Uh, šeit ir paredzēts papildu saistības subcentrālu iepirkumu gadījumā. Un uh, šeit ir runa arī par līgumu apkalpošanu. Strīdu risināšanas procedūra ir paredzēta līdzīgi kā PTO, kur ir paredzētas vairākas juridiskās procedūras, un tās ir pietiekami ātras. Uh, Attiecībā uz ilgspējīgu attīstību un uh, vides standartiem nolīgums paredz uh, pirmo reizi uh, normas, kas veicina augstāku standārtu ievērošanu un paredz saistības Korejai izstrādāt pieņemamu darba kārtību mēs runājam arī par starptautiskās darba organizācijas standartiem, kuras Koreja vēl nav ratificējusi. Tas uzliek uh, par pienākumu abām pusēm ievērot uh, SDO konvencijas. Protams, ka šeit ir zināmas atšķirības, bet atkal ir paredzēti procedurāli pasākumi, kuriem vajadzētu palīdzēt atvieglot mm, darba pamatstandārtu ievērošanu Korejā. Runājot par laika jautājumu, par termiņiem, vai uh, ir, vai ātrāka piemērošana būtu uh, atstāt labu, labvēlīgu iespēju un uh, īpaši pakalpojumu sektorā, bet arī mehāniskajā, mehāniskās inženierijas uh, nozarē. Uh, mēs uh, dodam priekšroku ātrākai piemērošanai. Kopsavilkums būtu tāds, ka mm, nolīguma līdzsvars izskatās uh, labvēlīgs um, EES. Protams, ka tur būs jārēķinās ar zināmām pielāgošanas izmaksām, tomēr šīs izmaksas šķiet ļoti pieņemamas, eh, īpaši salīdzinājumā ar eh, pielāgošanās izmaksām, kas eh, ir jāsadz industrijas sektoriem. Mums šeit būtu nepieciešams nodrošināt atsevišķiem sektoriem, atsevišķām nozarēm pielāgošanās palīdzību. Un visbeidzot, es gribēju uzsvērt to, ka es eksporta izaugsme tiks, būs atkarīga no uh, um, netarifa barjeru efektīvas piemērošanas. Paldies priekšstādātājiem. Paldies. Mūsu otrais runātājs būs uh, Inasio Garcia. Uh, šī nolīguma galvenais sarunu vedējs un viņš ir no mū, viens no mūsu svarīgākajiem viesiem šajā komitejā. Laipni lūdzu. Un lūdzu ievērojiet desmit minūšu lai, noteikto laiku. Uh, mans kolēģis nevarēja ierasties uh, šo, uz šo sanāksmi, un es runāšu viņu vietā. Es vēlētos uh, sākt uh, izsakot komplimentus par šo pētījumu, kur ir sagatavojusi and, uh, I... Elsē. Un es vēlētos uh, uh, minēt četrus galvenos punktus, un es centīšos uh, būt pēc iespējas uh, pragmatiskāk šajos četros punktos. es esmu drošs, ka mēs runāsim par pakalpojumu sektoru. Tāpēc es pievērsīšos ražošanai. Tātad svarīgākie ražošanas sektori attiecībā uz Koreju ir mašinērija, far farmaceitiskie līdzekļi Nu, vairākās jomās pastāv būtiska konkurence ar uh, citām valstīm, ar Japānu un uh, ASV it īpaši. Uh, visos šajos četros sektoros uh, tiks uh, nu, uh, likvidēti tarifi Eiropas eksportiem. Tāpēc uh, tas ir būtisks pirmais solis. Uh, Uh, likvidējot uh, šī nolīguma ietveros uh, muitas nodevas. Es gribēju uzsvērt Um, sadarbību, kas notika, lai risinātu problēmas, kas saistīts ar netarifu barjerām. Es jums gribētu skaidri pateikt, ka mēs pask pa paskatāmies um, automobīļu sektoru, zāļu uh, sektoru, ļoti svarīgas ir izmaksas un tās ir jāidentificē. Mums uh, uh, šai uh, ļoti skaidri tas ir jāno, jānosaka visos šajos nolīgumos, kas attiecas uz automobīļu sektoru Korejā, ir tāds fakts, ka tur ir dīvains savienojums. Tur gan ir Eiropas, gan Amerikas standarti, lai pārdot kādu modeli Korejas tirgu, jums ir jāpielāgojas šim tirgum, kur ir ļoti augsts izmaksas ražotājiem. Ja jūs ar to tiekat galā, pasteizies lūdzu pielikumā Un, ja jūs ievērat visas drošības un vides, uh, vides noteikumus, tad uh, Koreja pieņem to, ka uh, Eiropas uh, standarti ir līdzvērtīgi Korejas uh, standartiem. Elektronikas gadījumā, lai tiktu tirgā, tāpat kā Eiropas savien, Savienībā, mm, ir arī ļoti labs reži, uh, režīms, un, uh, bet obligāti jāiziet testēšana Korejas laboratorijās. Uh, Un šeit ir daudz vieglāk uh, uh, regulatoriskā uh, nostādne. Protams, vienmēr pastāv potenciāls risks jaunām barjerām, bet, protams, ir uh, tiesiski saistošas, uh, saistoši noteikumi un mehānismi, it īpaši uh, automobīļu sektora, kur 75 dienu laikā uh, E, e, jūs varat e, saņemt lēmumu, vai Koreja ir ievērojusi visus noteikumus. Un tas iet arī daudz ātrāk, šī procedūra ātrāk starp ASV un Koreju. Un visi šie aspekti, kas ir mūsu noliegumā tagad, ne, ne, ne, netiek ietverti ASV Korejas nolīgumā. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka mēs pirmo reizi mums ir tāds BTN ar Āzijas valstis, un kas ir pieņēmus eh, Eiropas uh, regulā, uh, tiesisko regulējumu un pieeju, uh, ieskaitot arī geografiskās noraides un pārējās aspektus BTN. Es uzskatu, ka šis eh, nolīgums mm, ir jauns, tam ir pilnīgi jauna pieeja. To arī Burkov kungs minēja. Vēl es gribu noskaidrot vienu lietu um, attiecībā uz starptautiskās darba organizācijas konvencijām Eh, te ir jautājums par tām kon konven eh, konvencijām, kas ir ratificētas trīs līmeņi. Pirmkārt, eh, saistības ratificēt šīs konven konvencijas, otrkārt, piemērot tās konvencijas, kas jau ir ratificētas un nodrošināt to, ka šī likumdošana uh, Eh, saskanēt ar 1979. Eh, gada eh, SDO deklarāciju un ievērot visus darba tiesības standartus. Uh, un ir nepieciešams, eh, protams, šīs saistības kontrolēt un izsekot mm, kopā ar eh, asociā, darba asociācijām, biznesu un NVO. Dažus vārdus par eh, jūtīgiem jautājumiem mēs ļoti labi saprotam šajās sarunās, ka ir tāda pastāv, ir tīpaši Eiropas pusē. Mums ir jāpārliecinās par to, ka šie jautājumi tiek ņemti vērā. Pirmkārt, pārējas periods e, šajās jutīgajās jomās e, piecu gadu garumā. E, otkārt, nav nekādu atvieglojumu visjutīgākajā jomā, un treškārt ir mehānismi nolīgumā, uh, Eh, ir īpaša klauzula par uh, muitas nodavām, ja tādas problēmas parādī, parādītos. Un Eiropas parlaments ar to ir atrunājis, un arī tas būs līdz ar to šis noliegums būs ļoti efektīvs ierocis, lai tiktu galā šīm problēmām. Uh, Liekas, ka es arī būšu pateicis galveno. Es uzskatu, ka šis pētījums rāda, ka um, eh, tas ir ļoti nopietnas jautājums, bet uh, šīs problēmas tomēr ne, uh, ir mazākas nekā iegūmi, ko mēs iegūsim no šī lietas. Paldies, Nasies! Paldies, ka mm, bijāt tik konkrēts un īsts. Mūsu trešais runātājs ir uh, Ivans Hodāka kungs, uh, vi, kurš ir Eiropas automobīļu ražotāju asociācijas ģenerālsekretārs. Tātad viņš ir absolvējis Kopenhāgenes uh, universitāti, uh, kā arī studējis Eiropas studijas brigēm. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos jums eh, pa pa pateikties un komitejai pateikties par eh, šo iespēju vēlreiz eh, uzstāties ar mūsu viedokli par šo te mm, nolīgumu projekti. Es, iesākumā es īsi minēšu, ka fakts, ka tas vēl nav ratificēts, liecina, ka ir dažas problēmas. Un tātad problēmas ir uh, ražo, karus ražošanas sektorā, automašīnu ražošanas sektorā. Tātad uh, pētījums, kur ir veikusi Lo Londonas ekonomikas augstskola. Tomēr es vēlētos teikt, ka tas ir tikai tas kā apkopojums no pastāvošajiem materiāliem. Un tātad nav tik, nav, nav tik tiks, tiks veikts eh, jauns eh, ietekmes novērtējums. No sākuma eh, daži skaitļi par šo nozari. Statistika liecina, ka 36% no visiem automašīnu Eh, pašreizējā situācija ražošanas, eh, automašīnu ražošanas eh, sektorā, kā visi to zina, šo, šobrīd pieauga vispasaules konkurence. Ķīna, Indija, Brazīlija, visas šīs valstis nav tikai mūsu konkurenti, bet tās arī um, attīstās tieši automašīnu ražošanas jomā. Un ir ļoti interesanti, ka visas eh, tā, šis valsts cenšas aizsargāt eh, um, automašīnu ražošanas sektoru. Un ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienībā tas tā nav. Un, un tad Eiropas Savienībai arī tā tad ir ļu, ļoti svarīgs uh, automašīnu ražošanas sektors, īpaši ekonomikai. Um, ražošanas bāzē ir jāpliek Eiropā, bet uh, tas, kas notiek uh, tagad, ir tas, kā ražošanas bāze tiek um, izvesta ārpus Eiropas, un tas rada problēmas ražošanai. Tad, un tam ir problēmas saistībā ar noteikumiem un vidas jautājumiem un citiem, un citiem aspektiem. Un tagad ļoti ātri eh, pieskaršos jautājumam par Eiropas Savienības un Dienvidkorejas brīvās tirniecības nolīgumu eh, automašīnu ražošanas eh, sektorā. Eh, tātad šis eh, sektors bija galvenais sektors sarunās. Un bez tā iekļaušanas eh, korejieši neparakstītu šo nolīgumu. Un korejiešu presē tātad, par, tam tiek pie, pievērsta liela uzmanība. Un es vēlētos uzsvērt arī to, ka mums nav problēmu uh, noslēgt šo nolīgumu, bet tam ir jābūt līdzsvarotam. Un mēs domājam, ka šobrīd šis nolīgums nav līdzsvarots. Eh, komisāram ir taisnība, ka daudz kas ir mainīts un eh, grozīts, tomēr ir iespēja eh, korejiešiem ieviest jaunas tehniskās barjeras. Tomēr ir skaidrs, ka Korejas valdība nevarēs uh, ieviest jaunas barjeras. Un, un to mēs redzam mm, sarunās, kas notiek pašlaik. Un ir skaidrs, ka automašīna ražošanas sektors ir uh, kļuvis par tādu kā for the, uh, for the spekulāciju objektu. Attiecībā uz patērētāju tirgu uh, Mēs atveram korejiešiem eh, tirgu, kur, kur apjoms ir 500 eh, miljoni. Eiropas Savienības eh, tirgus. Tātad ražošana ir 13,9 miljoni Eiropā un 3,7 miljoni Korejā. Eksports 3,4 miljoni Eiropā un Korejā 2, 2 miljoni un pēdējo četru laikā tātad eh, eh, no Eiropas Savienības ir tikušas eksportētas 32 tūkstoši mašīnas uz Kore, Dienvidkoreju. Uz Eiropas Savienību ir tikušas eksportētas 541 tūkstoši automašīnu. Un tātad mēs redzam, cik šis eksports ir svarīgs. Un to var ļoti labi redzēt arī Eiropas uh, tirzniecības eh, de deficītā. Eiropas Savienības tirzniecības def deficīts eh, ir 3,5 uh, miljārdi. un kopējais eh, tirdzniecības deficīts ir 25%. Un šis eh, deficīts eh, pieaugs, kā, kā liecina komisijas ieteikums novērtējumā. Es domāju par 5 miljardiem eiro. Un tāpēc mēs atveram sektoru un mēs uh, Un es domāju, ka automašīnu ražošanas sektora nozīme tikai pieaugs. Un kā esmu teicis, tad šai. Un es domāju, ka mēs at, atvērsim šo sektoru, tomēr mēs nevaram pieņemt negodīgu konkurenci. Un mēs domājam, ka uh, Korejai eh, piešķirtais nodok, nodokļu atmaksas, tas nav, tas nav godīgas. Un tas rada negodīgu konkurenci. Un tas mums ir ļoti grūti. Un tāpēc mēs lūdzam, lai šīs nodokļa atmaksas tiktu atceltas pēc tarifu uh, atcelšanas. Un tad pēc eh, tarifa atcelšanas, lai līdzsvarot mūsu attiecības, e, šīs nodokļa atmaksas e, ir e, jāatceļ. Eiropas Savienība tās nekad nav devusi nevienai SAU valstī. Un ar citām valstīm mēs mm, nevedam sarunas par šīm atmaksām. Un tad, ja es šie, šie skaitļi eh, balstās uz, uz neatkarīgu pētījumu, un tad, ja Eiropā tiek ievesta mašīna, kur ir 10 tūkstošu vērtībā, tad nodokļu atmaksa ir 300 eh, līdz 500 eh, eiro apmērām. Eh, kā tika minēts neselā intervijā, tad eh, šī nolīguma mērķis nebija atvērt uh, Korejas tirgu mazām Eiropas mašīnām, bet uh, atvērt Eiropas uh, tirgu um, tad, Korejas mašīnām. Un vēl viena problēma, kāda mums šobrīd ir, kā drošības klauzulas tad eh, apsējās eh, drošības klauzulas, kurām mums vajadzētu mums dot pārliecību. Tātad mēs nedomājam, ka tās ir īstenojumas, jo tām ir laika ierobežojumi. Un tām nevajag būt ierobežotām laikā. Kāpēc ir šie desmit gadi? Eh, šīm drošības klauzulām vajadzētu mm, palikt. Un šīs drošības klauzulas ne, neietekmē m, mm, līdzsvaru, un tāpēc mēs vēlētos, lai Eiropas uh, parlaments un dalībvalsts uh, eh, pielietos diskusijās un izskaidrotu tieši definīciju. Un komisija jau ir veikusi lielu darbu un vajadzētu uzsākt eh, pēti, pētījumu par vairākiem citiem jautājumiem. Un tāpēc tad mums ir jānoskaidro arī jautājumi par, par, eh, par nolīgumu divpusējām drošības klauzulām. Un kad eh, tās stāsties spēkā. Komisija novērtēja ietekmi, un ir skaidrs, ka ražošanā negatīvais, um, negatīvās sekas izmaksās 5 miljārdus eiro. Un nodarbinātība Eiropā samazināsies par 1,5% raž, automašīnu ražošanas sektorā. Un tas nozīmē 30 tūkstošu darba vietu zaudēšanu. Un tad, ja, ja mēs vēlamies tomēr noturēt ražošanu Eiropā, tad šim te nolīgumam ir jābūt balansētam, līdzsvarotam un, un visās ražošanas nozarēs, ne tikai automašīnu ražošanā. Tātad būs pieaugums par 400%. Tad ir, ir minēts skaidrs 400% pieaugums eksportā uz Koreju, bet es domāju, kas ir pārspīlēts. Un tad vēl, vēl viens aspekts attiecībā uz tirdzniecības barjerām. Mums ir jāpārliecinās par to, ka korejieši neieviesīs jaunas tirdzniecības barjeras. Un tā būs korejiešiem jauna iespēja ieviest jaunas barjeras, jo sevišķi vides un drošības jomā. Un es, es ceru, ka rezultāts būs uh, līdzsvarots. Mūsu nākamais uh, runātājs. Paskals Kārnais ir um, Eiropas pakalpojumu fóruma vadošais direktors. Viņš uh, ir uh, darbojies kā eksperts Eiropas komisijai un Eiropas uh, Banku federācijai. Kopš 1999. gada viņš uh, vada Eiropas pakalpojumu fórumu. Lūdzu, Karnais kungs. Vārds jums. Minutes, um, tu ievērojiet desmit minūšu noteikto ierobežojumu. Paldies, priekšsādātāji, paldies, kā ielūdzāt mani runāt šajā komitejā. es gribēju pastāstīt, ka Eiropas pakalpojumu fórums ir organizācija, kas aptver gandrīz visus pakalpojumu sektorus, un uh, tos es esmu šeit iekļāvis sarakstā, lai mēs saprastu, kas vispār ir pakalpojumi, jo cilvēki to bieži vien nesaprot. Tas ir uh, gan apdrošināšana, gan apdrošināšanas starpniecība. Vai es varētu lūgt, saka priekšsādātājs, uh, klātesošos nerunāt, vismaz neskaļi, jo uh, tas. Uh, negatīvi ietekmē uzklausīšanu. Lūdzu, paldies priekšstādātāji. Uh, apka, apdrošināšana, uh, bankas, uh, kā arī rūpniecības pakalpojumi, pakalp, piegādes, enerģiju saistītas pakalpojumi, telekomunikācijas, turisms. Uh, Un uh, visi šie pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas ekonomikai. Šeit mēs redzam dažus uh, biedrus. Mēs uh, redzam, ka uh, mūsu draugs no automobīļu industrijas runāja par savu sektoru, bet uh, principā es gribēju uzsvērt, ka uh, Eiropas Savienībā 60% no IKP sastāda pakalpojumu sektors. 65% visu darba vietu nodrošina privātie sektori, proti pakalpojumu jomā. Tas nozīmē vairāk nekā 100 miljonu strādājošo, un mēs uh, spriežam, ka aptuveni 2 līdz 10 uh, cilvēki strādā eksporta jomā pakalpojumos, tāpēc eksports ir ārkārtīgi svarīgs. ES un Korejas um, Bet ēnu eh, pakalpojumu sektoram ir ārkārtīgi nozīmīgs. Eksports pēdējo piecu gadu laikā ir audzis par vairāk nekā 42%, un Koreja jau pašlaik ir ļoti svarīgs partneris Eiropas Savienībai, proti devītais pēc apjoma. Es domāju, ka izaugsme nākamajos gados turpināsies. Ja mēs tagad paraugāmies uz uh, Um, pozitīvo bilanci, kāda mums ir tirzniecībā ar Koreju, mēs redzam, ka tas uh, no 2,3 miljardiem 2004. gadā ir uh, audis līdz 3,5 miljardiem 2008. gadā. Mēs redzam, ka piecos gados tas ir palielinājies par 50% un uh, nav neviena iemesla, kāpēc, lai nākotnē tas tā nebūtu. Īpaši mēs ceram, ka BTN Um, uh, stiprinās šo tendenci un uh, uzlabos mūsu konta atlikumu vēl vairāk. Es uh, ceru, ka tas būs apmēram 10% gadā. Ļaujiet man piedāvāt dažus scenārijus. Ja mēs paraugāmies, kāds, kāda varētu būt uh, Korejas iegūmi pakalpojumu tirzniecībā ar um, Eiropas Savienību. Mēs redzam, ka tur pieaugums ir apmēram 10% gadā, un Eurostat uh, vienā no saviem pētījumiem saka, ka tirzniecība ar Koreju ir zemāka. Uh, šeit izaugsme ir zemāka nekā ar pārējām pasaules valstīm, kur tas ir apmēram 12%. Tāpēc mēs redzam, ka šis BTN ir ak akūti nepieciešams, lai uh, tirzniecību palielināt vismaz līdz uh, dotam līmenim, līdz 15%, kas uh, dotu mums uh, 15% konta atlikumu ar Koreju. Mēs redzam, ka tas būtu apmēram 9,6% neto konta, bila, konta atlikums. Uh, Un uh, tas nozīmētu, ka piecu gadu laikā pēc uh, BTN piemērošanas mēs uh, gūtu 2,2 miljardus eiro. Mēs redzam, ka ekonomiskajā krīzē, kuru pašlaik piedzīvo Eiropā, mums ir nepieciešams meklēt izaugsmes iespējas un uh, mūsu sektorā tā ir ļoti nozīmīga izaugsmes iespēja, tāpēc es ceru, ka Eiropas Savienība ratificēs šo nolīgumu. Mēs zinām, ka pakalpojumi nav tikai eh, pārrobežu tirzniecība, bet uh, tas nozīmē arī tiešās ārvalstu investīcijas. Uh, investīcijas nepieciešams, lai vispār uzsāktu darbību kādā valstī un apkalpotu klientus. Mums uh, tur ir jādabina savas filiālis, kopuzņēmumu filiālis. Uh, Un uh, te mēs runājam par tiešām ārvalstu investīcijām. Kad mēs paraugāmies uz šiem cipariem, tad uh, mēs redzam, ka tendence šeit ir ļoti augoša. Pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Savienība Korejā ir investējusi 12 uh, miljārdus uh, eiro. Un uh, nav pietiekami labi zināms, ka uh, Uh, tiešās ārzemju investīcijas. Um, 74% uh, no tiešām ārvalstu investīcijām ir ieguldītas pakalpojumu sektorā, tie ir Eurostat dati. Uh, Korejai līdz šim um, Uh, nav pārāk uh, laba pieredze investīciju uzņemšanā no Eiropas. Tā ir mūsu devītais uh, tirzniecības partneris pēc apjoma, bet tikai 16. partneris pēc tiešām ārvalstu investīcijām. Mēs redzam, ka tur ir ārkārtīgi daudz barjeru, īpaši pakāpojumu sektorā, un tas traucē mūsu kompānijām strādāt Korejā. Uh, Jaunais BTN ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas um, nopietni uzlabos mūsu uzņēmumu pozīcijas, lai tās varētu veikt uzņēmēju darbību Korejā. Tāpēc mans vēstījums ir tāds, jā, Eiropas pakalpojuma industrija atbalsta šī BTN ratifikāciju vairāku iemeslu dēļ. Vispirms man ir jāsaka, ka mēs saprotam, uh, ko mums vēlas teikt uh, automobīļu ražotāji un citi ražojošie sektori. Mēs saprotam viņu bāžas un uh, mēs apbalstam atbalstām divpusējo drošības klauzulu, lai parlaments varētu pārliecināties, ka liberalizācija šajās nozarēs notiek, bet mēs gribētu parlamentam lūgt arī veikt uh, kārtīgu izvērtējumu, kādu labumu BTN varētu dot kopumā, tas dod iespējas, um, milzīgas izaugsmas iespējas pakalpojumu nozarei. Un, uh, kā jau es teicu, pakalpojumu nozare ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Uh, Vēl viens ļoti svarīgs elements, ko minēja mūsu automobīļa ražotāja pārstāvi, mēs redzam, ka mm, šis BTN ir ārkārtīgi svarīgs precedents līdzīgiem BTN nākotnē. Mums ir nepieciešama globālās Eiropas stratēģija. Un, ja mēs runājam par ES interesēm, ja Eiropas parlaments neratificēs šo nolīgumu, kā tas notika ASV kongresā, tad mēs redzam, ka Eiropa cietīs no uzticības trūkuma. Mēs ļoti gaidām šī BTN ratifikāciju, jo tas atvērtu durvis citiem BTN ar ES, Meksika, Kanāda, Japāna un tā tālāk. Otrakārt ir izskanēja, ka BTN mums sniegs pirmā soļa iespējas Korejas tirgu, un tas nodrošinātu mums iespēju ieņemt labākās nišas Korejas tirgu un dotu priekšrocības konkurencei. Mēs redzam, ka BTN ļoti daudz dos pakalpojums nozarei, tā ļaus pilnībā piekrūt, piekļūt tirgam, uh, un uh, veidot uh, kompānijas Korejā. Tas nodrošinās arī investīciju tiesisko aizsardzību. Tas ir ļoti būtiski investoriem. Ko, uh, sarunvedēji no Koreja puses uh, ir vēlējušies. Uh, aiz, aizsargāt savas eh, kompānijas eh, inženierijas sektorā, eh, datoru, ar datoriem saistotos pakalpojumos, celtniecībā, vairākos uzņēmumu apkalpošanas pakalpojumos, turismā un tā tālāk. Ir, protams, atsevišķas nozares, kuras vēl nav pilnībā atvērs, atvērtas, tomēr mēs redzam, kā PTO gads eh, saistības, eh, kas ir mums saistošas šajā brīdī, ir ļoti zemas. Un mēs eh, redzam, ka Koreja ir uzņēmusies ļoti ambiciozu saistību grafiku. Tomēr šīs sarunas ir iestrēgušas strupceļā. Mēs redzam, ka jaunais BTN ņem gads vienošanos par um, pamatu sarunām Tāpēc uh, šeit mēs runājam arī par um, ASV un Korejas BTN korus. Pašreizējais BTN, kas uh, jums pašlaik ir uz galda, uh, iet tālāk par korus uh, gandrīz visos sektoros. Mums uh, tiek dota iespēja iekļūt Korejas tirgū, kas pašlaik ir pilnībā slēgts. Mēs to varam izdarīt progresīvā veidā. Uh, mēs varētu izmantot arī, mm, mēs varētu gūt labumu saviem advokātiem. Mums pastāv bažas, ka Korejas valdība nepildīs savus vārdus un mēs redzam, ka telekomunikācijas sektorā mums pašlaik ir simtprocentīgs uh, pašu līdzekļu robeža noteikta. Detalizētu analīzi es esmu nosul, nosūtījis šīs komitejas um, locekļiem, un uh, mans vēstījums būtībā šodien ir tāds, ka mēs uh, aicinām parlamentu pēc iespējas ātrāk ratificēt un sākt piemērot šo BTN. Paldies! Next, uh... Um, nākošais. Um, es vēl gribētu minēt, ka prezentācijas ir pieejamas un arī tiks komitejas locekļiem nosūtītas. Mūsu nākušais runātais Mr. René van Sloten, kas eh, ir eh, eh, rūpniecības politikas direktors Eiropas ķīmiskās rūpniecības padomē un uh, viņa speciālās intereses ir ekonomiskā un sociālā vēsture, un uh, viņš uh, arī Brigjas uh, koledžu absolvējis un darbojies Rūpniecības padomā uh, kopš 1990. Uh, gada. Lūdzu, Fans Slotena kungs, jums ir vārds. Mana prezentācija. Eh, tā nav īstā, saka mūsu runātājs. I, uh... Okay. Thank you, Chairman. Uh, first of all... Paldies. Paldies komitējai, ka um, jūs esat mani uzaicinājuši uz šo uzklausīšanu par Korejas BTN. Iesākšu ar to, ka pagājušā gada oktobrī, uh, kad um, tika parafēts šis uh, nolīgums, mēs uh, apsveicam šo faktu Tas ir tiešām ļoti svarīga attīstība. Mēs atti, atbalstam šo BTN, mēs apsveicam komisiju par lielisko darbu un arī pakalpojumu ķīmiskajai rūpniecībai. Sākšu ar to, ka um, statuskais Eh, starptautiskā tirdzniecība ir ļoti svarīga ķīmiskai eh, rūpniecībai. Mēs esam heterogēna nozare, mums ir visāda veida produkti. Mums ir gan tekstila, gan automobīļu rūpniecība, gan elektroniskā uh, eh, nozara, un visas tās lieto uh, ķīmis, ķīmijas produktus, un jūs jau nevarat ļaut uh, vispār bez ķīmijas modernajās sabiedrībā izdzīvot. Šeit es jums vēlētos parādīt, cik ārkārtīgi svarīgs ārvalst, uh, svarīga ārvalsts uh, um, tirzniecība uh, ir šeit mēs redzam uh, šajā tabulā no 1995. gada līdz 2009. gadam gan pārdošanu iekšzemē, gan arī ārvalstu tirzniecību. Un mēs redzam, kā šajā grafikā attīstās ķīmiskā rūpniecība, kur mēs 27% eh, 95. gadā un pieaugus gan iz divreiz 2009. gadā. Mēs eh, redzam, ka ir palielinājušās uh, Uh, uh, palielinājis eksports uz uh, trešajām valstīm 2009. gadā. 25% no mūsu pārdošanas tā tad ir ārvalstu tirdzniecībā. Un tas tā, līdz ar to brīva tirzniecība ir ārkārtīgi svarīga mūsu nozarei, lai mēs varētu labāk piekļūt modernajiem tirgiem. Tā tad šeit ir tirzniecības plūsmas, uh, Eh, uz visiem galveniem ekonomiskiem reģioniem - nafta, Ziemeļa Atlantija, mm, eh, tad eh, arī Āzija ir ļoti svarīgs mm, virziens. Mēs te redzam, ka tirzniecība ar ASV ir, ir apmēram 50 miljardu eiro vērtībā. Un tas vienkārši ir piemērs, kur mēs esam šodien mēs eh, no, nosakam eh, tarifus ar tirdzniecību ar svarīgākiem partneriem. Šie 50 eh, miljardi ir 3% tarifs vidēji. Un es vienmēr šo summu, kas tiek maksāts, piemēram, tirdzniecībās starp ES un ASV viena trešdaļa no visas šīs tirdzniecības ir tirdzniecība uzņēmumu starpā, e, kaut kur 5 miljoni eiro gadā, e, kur notiek tirdzniecība savā starpā. Koreja ir ļoti svarīgs tirgus, gan e, tādā nozīmē kā pārdošanas apjomziņā, un arī aspektais svarīgi. Protams, ASV ir ļoti svarīgs tirgus, Ķīnas nozīme pieaug, Vācija, Japāna un viss pārējais. Šīs ir 30 galvenās valstis un Koreja eh, ir šajā gal... vadošajā līgā. Un uh, tagad, kā uh, tirdzniecība ir attīstījusies ar uh, Koreju gadu gaitā, eksporti un importi ir, visi ievedumi ir um, pieauguši un um, šeit mēs redzam šo līkli, līkni 2009. gadā, kas ir pagājis uz leju, bet tas ir ekonomiskās krīzes rezultāts. Mums ir 1,5 uh, uh, miljārdi eiro vērtībā uh, um, katru gadu. Tas ir ES tirzniecības pārpalikums, ko mēs eksportējam uz Dienvidu Koreju. Te e, jebkurus ķīmiskos produktus, polimērus, organisko ķīmijas, naftas izstrādājumus, bet Um, tīpaši naftas izstrādēm un to atvasinājumus. Tie ir tie segmenti, kas tiek eksportēti uz Dienvidu Koreju. Attiecībā uz importu mēs redzam, ka no Dienvidu Korejas nāk, nāk no polimēra sektora, Dienvidkorejā ir, ļoti, eh, Korejā ir ļoti stipras polimēru sektors, un mēs varam sagaidīt, ka šajā segmentā pieaugs konkurence no Korejas puses ES tirgū. Un es ļoti gribētu uz, uzsvērt to, ka ķīmiskā rūpniecība nebaidās no šīs konkurences. Brīva tirzniecība nāk par labu mūsu nozarei. Kāpēc? Ja jūs liberalizējat uh, tirzniecību ķīmiskajos izstrādājumos, uh, ka, kas gūs labumu? Pirmkārt, jau pati ķīmiskā rūpniecība. Ja jūs uh, paši neražojat visus ķīmiskos produktus, jūs samazināt uh, uh, savas izmaksas uh, izēvielās un, uh, uh un vairāk, vairāk valstis saprot, ka brīva tirzniecība ķīmiskiem produktiem nāk par labu. Ķīna, to es sapratusi, viņiem ir har eh, harmonizācijas nolīgums un viņiem tas dod lielu izaugsmi un arī uh, lejup uh, ejošo rūpniecības nozara. Bet kādā, kā, kā, kā jūs varat būt, kā jūs varat noturēties konkurencē? Pad, uh, piemēram, in, Indija arī to skaidri sapratusi. Viņi autonomi sākuši ķīmisko produktu liberalizāciju, viņi redz to labumu, ko dod brīvā tirdzniecība. Mēs vēlētos šo liberalizāciju arī redzēt uh, eh, PTO satvarā. Protams, uh, šīs sarunas ir uzsāktas. Uh, un BTN ir papildus pieeja kas ļauj doties daudz tālāk nekā vienkārši strādāt ar, ar, ar PTO. Mums ir, ir prasījums pret BTN. Mēs vēlētos redzēt šādus noliegumus ar visām valstīm, jo te ir liels ekonomiskais potenciāls. Jāpēta muitas nodeva un tarifu līmeņi jāņem vērā, ka ir risks, ka mēs varam tikt izslēgt no tirgus, jo lielākie tirdzniecības partneri jau ir noslēguši tādus līgumus. Kas notika, kas pēc naftas uh, uh, līguma noslēgšanas uh, un kas notika ar uh, tirzniecību ar Meksiku? Uh, bija brīva pieeja Meksikas tirgu un mēs no tā izpalikām, mēs bijām zaudētāji. Uh, mūsu galvenie uh, tirzniecības uh, galvenie tirzniecības partneri ir ASV, Japāna, Ķīna, Merkusor valstis, Āzija un Ukraina. Konkurence nāk par labu uh, rūpniecības nozarei, jo uh, mēs tādā veidā varam uh, arī cīnīties ar globalizācijas efektiem. Mēs esam daudz efektīvāki energoresursu izmantošanā Un komisijai ir jāpēta tirdzniecības attiec, attiecības ar potenciāliem partneriem, eh, pētīt, ko pārējās valstis dara eh, un jāved tālāk, jāturpina sarunas par izcelsmes noteikumiem. Arī Dienvidu Korejas piemērs ļoti labs. Mums jāpārliecinās uh, par to, lai mēs jau pašās nebūtu likuma pār, nolīguma normu pārkāpšanas. Ja tāds notiek, tad mums jātiek vaļā no tā visa. Un šeit nedrīkst būt nekādu izņēmumu attiecībā uz uh, industriāliem tar tarifiem. Un, uh, Eh, un mums jātiek galā ar subsēdijām, eksporta nodokļiem un eh, dubult eh, cenas uzlikšanu. Mēs negribam maksāt par eh, citiem sektoriem, kas ir, kur, kas ir mazāk liberāli. Mēs eh, eh, jums gribam, mēs esam par, mēs atbalstam šo BTN, un mēs, jo te ir sektas gal, galvenās svarīgās jomas, ieskaitot konkurenci Eh, dažos segmentos mēs arī eh, esam daudz jūtīgāk, kā piemēram polimēru rūpniecībā, un mēs esam uzsākuši sarunas par trīs eh, soļu liberalizāciju šajā sektorā. Šī daudzpusējā tirdzniecības liberalizācijas procesa laikā ir ļoti svarīgi mm, eh, dot arī ziņu pārējām, pārējiem eh, BTN partneru valstīm, ka ES eh, e ir gatavi iesaistīties. Paldies! Paldies! Mums pēdējais runātājs ir Rolands Šnaiderkungs. Tirznie... Kurš ir iepriekš strādājis ekonomiskās izpētes eh, institūtos. E, tātad es eh, savu komitejā un strādāju tieši pie tirdzniecības jautājumiem. Lūdzu, jums tiek dots vārds. opportunity to share with you some thoughts regarding Es uh, vēlos jums dalīties uh, ar savu viedokli uh, par Eiropas Savienības un Korejas brīvās tirniecības nolīgumu. Un, tātad es pārstāvu tirzniecī... SAO tirdzniecības komiteju. Juridiski mēs esam starptautiska līguma organizācija un Koreja ir mūsu, lot, mūsu organizācijas loceklis, tā mēs, tāpēc mēs eh, izprotam eh, to, kas notiek eh, Korejā. Mēs esam uzsvēruši to, ka šis nolīgums ir vis, visaptverošākais brīvās tirdzniecības nolīgums, par kādu Eiropas Savienība ir, kad Eiropas Savienība ir, ir censies noslēgt. Un tātad es 13. un 15. nolīguma nodaļa. Eh, tur ir runa par sabiedriskās darba organizācijas standartiem un par to, lai tiktu no, novēroti mehānismi un lai pilsoniskā savienība varētu piedalīties eh, biznesa organizācijās un arotbiedrībās. Galvenais jautājums eh, arotbiedrībām šajā ziņā ir šāds. Vai mēs varam gaidīt, ka Korejas iestādes nopietni uzsvers savu, eh, apņemš, savu apņemšanās saistībā ar nolīgumu? Un tas tad ir 13. nodaļā. Un, lai rastu atbildu šo jautājumu, ņemot vērā mūsu pieredzi ar eh, darba attiecībām pēdējo divu, trīs desmitgažu laikā. Un tad, tad eh, tas varētu norisināties pozitīvi. Un es īsi vēlētos eh, komentēt par 13. nodaļas galvenajiem noteikumiem. Attiecībā uz arotbiedrībām Dažas organizācijas ir, ir ziņojušas par to, ka arotbiedrības ļoti novērtē to, ka tiks iekļauti eh, darba, eh, darba likumdošanas standarti. Tas ir 13.6 eh, punktā. un tas attiecās uz to, lai tiktu efektīvi īstenot SDO noteikumi un lai netiktu no, novājināta eh, darba institūcija loma un tiktu attīstīta tirzniecība. Vismaz es šādi izprotu eh, šo te mm, pantu attiecībā uz Koreju, eh, attiecībā tieši uz darba standartiem. Tur pastāv ļoti liels kontrasts starp darba likumdošanas politiku un darba attiecību reformu. Nesen bija raksts eh, ekonomists par tirdzniecības situāciju Korejā, un tur tika teikts, tur tika apkopoti nesenie viedokļi. Un tad The Economist eh, tika minēts, ka noteikumi tika īstenoti, lai novaino, novainātu um, arotbiedrības manuprāt, ir godīgi teikt, ka valdības spiediens ir centrālais jautājums darba attiecībās Korejā pēdējo desmitgažu laikā. Un to jo, to jo īpaši atspoguļo tas, ka liels arotbiedrību pārstāvis ska, skaits tad viņi ir arestēti vienkārši par to, ka viņi pilda vienkārši arotbiedrības uzdevumus tad ir, viņi ir kļuvuši par arotbiedrību locekļiem vai arī ir centušies uh, runāt par darba apstākļiem. Un nesen statistika liecina, eh, tad mūsu partneru sniegtā statistika liecina, ka pēdējo 12 gadu laikā tad šajā periodā ir bijušas trīs dažādas prezidentūras ieslodzīto arotbiedrību pārstāvju skaits ir bijis 2200 cilvēku. Un, un ja es tad piekdien runāšu ar arotbiedrību pārstāvjiem, tad, tad viņi attiecībā par Francijas uh, protestiem Tad problēma ir, problēma ir tāda, ka Korejā, salīdzinot ar Franciju, ir daudz grūtāk protestēt. Un tas katrā ziņā nav saskaņā ar sabiedriskās darba organizācijas standartiem. Attiecībā par rekomendāt ECO organizācijām. Tas tā tad ir tāds kā maigs likums, kas regulē darba attiecības, un korejieši šajā ziņā nav darījuši neko, lai īstenotu uh, EDSO uh, vadlīnijas uh, saistībā ar Korejas um, uzņēmumu darbību ārvalstīs. Un šī no, nolīguma 13. nodaļa ir, eh, bija, tikas, tika apkopota Pitsburgas G20 samitā. Un tas liecina par Korejas attieksmi pret eh, šo apņemšanos. Un tad ir saprotams, ka darbdevēja eh, konfederācija ir izveidojusi ziņojumu par arotbiedrību tiesībām Bet es neiedzināšanos detaļās, bet es eh, jums vēlētos vismaz eh, nolasīt eh, tad, no, nos, nosaukumus attiecībā uz Koreju. Tad vispirms uh, ir tātad um, represijas pret tre, um, arotbiedrību pārstāvjiem. Un tātad. Uh, arotbiedrības uh, uzskata streiku par galējo risinājumu. Un tad ir bijuši aresti. Un ir notikuši tiesas darbi. Un tātad tas tiek uzsvērts kā iejaukšanās biznesā. Un uh, uzņēmumi ir iesūdzējuši arotbiedrību pārstāvjus. Ir arī citas problēmas saistībā ar sabiedrisko sektoru. Arotbiedrību pārstāvji Tātad ne, ne visi ierēģi, nav, ierēģiem netiek dota atļauja piedalīties arotbiedrībās. Un ir arī jautājums par eh, cilvēku tiesībām un arotbiedrību tiesībām. Ierēģi bieži tiek atlaisti no darba. Gadījumā, ja viņi uh, piedalās arotbiedrību aktivitātēs, kuras tiek uzskatītas uh, uh, kā mēģinājums paust kritisku mm, viedokli, uh, un Korejas eh, ierēģi nevar iesaistīties eh, politiskajās partijās un kļūt par to aktīviem locekļiem. Tātad eh, tika atlaisti ļoti daudzi skolotāji, kuri vienkārši bija iesaistījušies arotbiedrībās, kritizējot uh, darba apstākļus. Un pēdējais jautājums ir par valdības eh, iejaukšanos arotbiedrību jautājumos. Un tas attiecas uz rekomendācijām. Eh, par, kuras ieteicēja savu. 96. gadā. Bet dēļ, repres bet dēļ represīvās eh, politikas tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenot īpašu monetāro procesu, lai, eh, eh, lai izmantotu līdzbiedru spiediena instrumentu. Bet, diemžēl, dēļ veiksmīga mm, lobija viss šis process ir atlikts. un nav sasniegti iz, galvenie izvirzītie mērķi, tad man vairs nav laika. Es e, noslēgumā teikšu, ka arotbiedrības vēlētos, lai Eiropas institūcijas e, nopietni attiektos e, pret brīvās tirzniecības nolīguma pilnvērtīgu īstenošanu. Un tātad, lai tiktu veikts eh, spiediens uz Korejas iestādēm, lai uh, nolīgums tiktu īstenots. Un ja tas tā netiktu darīts, eh, tad tā būtu vēršanās pret brīvo tirzniecību. Paldies! Uh, mums uh, desmitos, uh, 55 ir palādze, paredzēta balsošana, un tas nozīmē, ka mums ir palikuši tikai 25 minūtes, pat mazāk. Tad, kad uh, mēs noklausījāmies visas runātājas, uh, mums uh, nav īsti laika iesaistīties diskusijās. Tomēr mums ir vēl nedaudz laika diskusijai, tāpēc es dodu vārdu mūsu referentam, uh, Robertam Stērdijam, kurš uh, Eh, bija ziņojuma autors par pašu BTN. Lai dotu iespēju eh, vārdorīgi Nasio Garcijam izteikties uh, un atbildēt uz uh, komentāriem, kas uh, vēl izskanēs. Es esmu spiests ierobežot Eh, jautājumu laiku komisijas dalībniekiem, bet uh, eh, Sterdiekungs trīs minūtes laikiem jums. Man pat tiešām trīs minūtes nebūs vajadzīgas, saka Sterdiekungs. Es uh, gribēju pateikties visiem runātājiem, tas bija ļoti interesanti un es esmu pilnīgi fascinēts. Uh, Eh, es eh, daudz esmu dzirdējis par šīm lietām pagātnē, un es eh, varu vēlreiz apliecināt to, ko daudz no jums teica. Man ir tikai viens jautājums Kērnēsa kungam. Varbūt jūs man varētu atbildēt rakstiski, ja pašlaik nebūs laika vai pastāstīt vēlāk. Tad, kad Korejas tirzniecības ministrs um, bija šeit parlamentā, es viņam uzdevu jautājumu par uh, Uh, finansu datus ar uh, pakalpojumiem. Viņš uh, teica, ka tur būs paredzēts atsevišķs nolīgums un pašlaik šis tirgus ir slēgts. Vai jūs varat man pastāstīt, vai šāda vienošanās ir panākta un vai tas joprojām ir slēgts tirgus? Paldies priekšsādātājiem! Nākamais runātājs um, uh, saka, es izteikšos ārkārtīgi īsi. Es ceru, ka šis BTN Eiropai būs noderīgs, tikpat noderīgs kā korejiešiem. Un es redz, saprotu, ka mums vajadzētu pievērsties šī BTN pozitīvajiem aspektiem. Es vienmēr esmu aizstāvējis brīvo tirzniecību. Uh, tomēr es vienlaikus aizstāvu arī sabalansētus BTN. Tiem jābūt sabalansētiem no abām pusēm. Es e, gribēju pavisam īsi atsaukties uz komisijas sacīto, un tur gāja runa par iespējām e, trip valstīm, kuras varētu izmantot e, šī nolīguma pozitīvos rezultātus mēs varētu izmantot šo BTN arī par pamatu, lai parakstītu citus BTN, piemēram, ar Ķīnu, kur mēs zinām, ka ražošanas izmaksas ir daudz zemākas nekā Eiropā un, protams, vēl arī daudz zemākas nekā Eiropā. Uh, Bet, ja starp šīm trīp valstīm pastāv nolīgums, tad mēs redzam, ka tur līdzsvaru nebūs iespējams panākt. Mēs nevaram Ķīnā joprojām panākt brīvu pieeju tirgumu, tāpēc es labprāt gribētu zināt, kādas izskatīsies mūsu attiecības ar Ķīnu. Un man ir vēl viens jautājums, es nezinu, vai jūs varat uz to atbildēt. Uh, Tomēr um, pašlaik ir uh, spēkā jaunas uh, CO2 normas automašīnām, kas tiek ražotas Korejā, un tas varētu atstāt iespēju uz Eiropas ražotājiem. Vai kāds var pastāstīt, vai šīs jaunās normas negatīvi atsauksies uz, uh, eksporti, uz Eiropas eksportu uz Koreju? Liels paldies! Uh, uh, sāks, uh, dosim vārdu tagad uh, ETP pārstāvim un uh, S un D pārstāvim. Tātad pirmā runās sociālisti un demokrātu grupa. Paldies priekšsādātāji, es noklausījos šos eh, priekšnesumus un man kļuva skaidrs, ka pastāv diezgan, lielas, diezgan liels skepticisms vai uh, nolīgums, kas panāks ar Koreju, tur tiks arī īstenots, tāpēc es šeit gribēju mm, komisijai lūgt uh, divas paskaidrojumus. Pirmkārt par autoindustriju, auto bet arī par ķīmisko industriju. Mēs uh, teicām, ka uh, ir nepieciešams likvidēt netarifu barjeras. Mm, pat, ja tās pozitīvi iespēja dot ķīmisko industriju Bet uh, man ir jājautā, kādas viņiem ir garantijas, jo īpaši mm, auto mm, ražošanas sektorā mēs uh, redzam, ka no 50, 85. Eh, gada eksports ir, imports ir iespējams. Uh, mēs esam mēģinājuši novākt uh, netarifu barjeras, tomēr uh, realitāte ir tāda, ka aizvien jaunas barjeras ir parādījušās. Mm Piemēram, vai nu šeit var minēt to teksteks sistēmu, vai arī tagad jaunās CO2 normas. Kā jūs varat garantēt, ka netarifu barjeras tiks likvidētas, jo tam taču ir daudz lielāks iespējas nekā muitas nodevam? Un līdz ar to arī mans otrais jautājums par darba standartiem. Uh, mēs uh, redz, mums ir ļoti progresīvas normas iekļautas šajā nolīgumā, un kā jūs varat garantēt, ka tās patiešām Dienvidkorejā tiks īstenots, īpaši, kad runājam par, mm, par kriminālu vajāšanas likvidēšanu attiecībā uz arotbiedrību pārstāvjiem, kas traucē ražošanu. Vai Tātad, vai ir kāds garantijas, ka tas, ko mēs, par ko mēs esam vienojušies, tiks īstenots? Paldies! Pāvils Zelevskis, Eiropas Tautas partija, viņš ir arī šīs komitejas līdzpriekšsādātājs. Paldies priekšsādātājiem! Šī bija ļoti interesanta diskusija un tā lieliski parādīja, ka šī tēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, šis uh, nolīgums var iesta, dažādā veidā uh, ietekmēt ats, vairākus sektorus. Mēs redzam, ka tas nāk par labu pakalpojumu sektoram, bet uh, man interesē, kā tas iespaidos mūsu mm, attiecības nākotnē attiecībā uz finansu pakalpojumiem. Kādi šeit ir svarīgākie pretinieki un um, oponenti šim noliegumam. Mēs runājām arī par autoražošanu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tāpēc mums būtu jāraugās, kāda šeit notiks attīstība, arī ņemot vērā Eiropas ekonomikas intereses. Vai tā ir nozare, uz kuru šis BTN atstās iespēju? Mēs taču te runājam par inovācijām, uh, par jauninājumiem. Tāpēc man ir jautājums, vai mēs būsim spējīgi ilgtermiņā uzturēt mūsu vadošo lomu automašīnu ražošanas sektorā, vai mēs uh, atveram Eiropas uh, tirgu Eiropas, uh, Korejas ražotājiem. Tas ir jautājums, uz kuru mums būtu jārod atbildi. kad mēs balsosim par šī BTN ratifikāciju. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, uz kur mums jārod atbildi. Eh, es uh, gribu vēl saīsināt laiku līdz divām minūtēm runātājiem. Alde, zaļie, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uh, vienmēr no jauna esmu pārsteigts par uh, to, kā tiek vērtētas BTN pozitīvās segas, sekas, jo mēs redzam, ka pētījumos parasti tiek uzsvērtas labās puses, bet um, praktiski nav pētījumu par to, cik uh, labi tiek uh, īstenoti un piemēroti jau pašlaik noslēgtie BTN Es eh, nāku no Rietuma Francijas, un es eh, gribētu teikt, ka mēs esam priecīgi par eh, BTN ar Koreju. Tas mums dod zināmu labumu. Toties, ja jūs paceļojat pa Franciju, tad jūs redzat, ka uh, mums ir milzīgs apgrozījums um, pārtikas nozarē. Mēs redzam, ka intensivējot šo industriju tiek zaudētas darba vietas. Uh, cilvēkiem ir jāpērk ūdens no pudelēm, jo uh, ūdens kvalitāte, pateicoties lielopu ražošanai, ir mazinājusies. Papildus tam mēs redzam, ka mums ir problēmas ar soju no Latīņa Amerikas, kur tiek izcirsti lietus meži, lai vajadzētu audzēt soju, un neviens neņem vērā, kādas sakas tas atstāja uz dabu. Mēs eh, pēdējā gadā, pēdējo gadu laikā esam eh, iztērējuši neskaitāmas miljardus eh, eiro, lai atbalstītu autoražotājus, bet ko viņi to ir, to ir darījuši? Vai viņi ir investējuši, lai paaugstinātu uh, savu darbinieku kvalifikāciju, lai viņi varētu strādāt pie jauniem transporta veidiem, lai viņi varētu veidot mazākus auto, kas mazāk piesārņo vīdi un kas ir labāk sagatavoti transportam pilsētā. Nē, mūsdienu autoindustrija to nav darījusi. Mēs uh, vēlamies, lai mm, Eiropas industrija būtu tāda tikpat konservatīva kā ASV autoražotāji Protams, ka mums ir eh, nepieciešams garantēt atbalstu Eiropas autoražotājiem, ja viņi piemēros jaunajiem apstākļiem, bet eh, pašlaik mēs runājam tikai par speciāliem noteikumiem Korejas tirgumu un par EO, eh, e CO2 izmešiem. Uh, <laughs> I'm not biased on that because I'm coming from the country uh, where both European and Korean car companies operate. So uh,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 Jeffy is willing to take the floor? Kas? Then I have uh, uh, one request. Tad man ir pieteikušies Džan Lukos uzstāls. Mums gan nav laika daudz, viena minūte tikai. Paldies priekšsādātāji. Es uh, domāju, ka ir kļūdaini runāt par to, ka mēs mēģinam novilkt robežu šķirtni starp tiem, kas aizstāv BTN un tie, kas aizstāv protekcionismu. Es pats personīgi atbalstu brīvo tirzniecību, bet es domāju, ka uh, visai brīvībai ir savas robežas, tad, ja tās kā ar citu cilvēku brīvību, un es uh, domāju, ka uh, bez šādas brīvības brīva tirzniecība nav iespējama. Es negribu izklausīties protekcionistisks, bet vienkārši, ja mēs palasam uh, um, nu, Korejas presi, tad mēs redzam tādu situāciju, ka tirzniecības deficīts uh, auto, in, auto ražošanā ir 5 miljardi, uh, 2 miljardi ir pakalpojumu sektorā, un uh, ķīmiskajā industrijā ir 1,5 miljardu atlikums. Tās ir tie tikai daži skaitļi, bet uh, kas uh, notiks ar uh, pakalpojumu pār uh, uh, struktūrizāciju un pārvietošanu. Otrakārt, jebkurā gadījumā ir daudz vienkāršāk uh, atdzīvināt uh, pakalpojumu tirgu nekā rūpniecisko tirgu, un tas uh, nopietni iespēja do nodarbinātības līmeni. Es sagaidu ka šeit tiks izvēlēta pieeja, ku, ka komisija šeit ir izvēlēsies pieeja, kur nav attaisnojumi. Un tālāk mēs vēl uzklausīsim kolēģus. Lūdzu. Uh, profesors Vukaks, lūdzu. Uh, eh, lies paldies. Es uh, eh, sākšu, man kolēģi turpinās, kas attiecas uz garantijām. Uh, ka nebūs nekādu tehnisko barjeru tirzniecībā. Mēs jau to nevaram garantēt. Savstarpējā tirzniecības līkumā ir jā, jāvienojas par to, lai nebūtu nekāda jauna regulējuma. Un uh, es visu laiku ievieš jaunas regulas. Uh, Mēs jau tādā veidā nevaram gar garantēt, protams, mēs varam censties panākt eh, tā, lai šīs tehniskais regulējums eh, neizkropļotu tirdzniecību. Un eh, tāds bijis arī mm, SDO iepriekš attiecība uz mm, ietekmes, ietekmi. Protams, mēs redzam, ka tāds būs attiecībā uz nodarbinātību, tas gan būs neliels, Um, pārvietošanā darba spēkam. Protams, tas ir neizbēgami jebkurā BTN uh, skaitļi attiecībā par darba vietu zudumu uh, faktiski neatsver uh, nodarbinātības nelielu palielinājumu, kā arī viens sektors, kas nav minēts, ir mehāniskā uh, Eh, inženieru eh, rūpniecība, kur bija neliels tirdzniecības pārpalikums. Es te varētu arī beigt. Jack, drawback. Um. Te attiecībā par to, kāda ir mīnus eh, šajā pētījumā, kas ir iesniegts jūsu komitejā, ir garš eh, pielikums, eh, kas um, arī sīki skata muitas nodevas atmaksu, un tas var arī sasniegt 320 šo skaitlī. Mums ir dažādi scenāriji, um, un arī procents, kas ir ieguldīts ražošanā Un, eh, ja jūs varat arī sasniegt 320, bet tas viss ir uh, uh, uh, zemākais varētu būt 100 eiro. Protams, līdz šim šādu skaitu nav bijuši, jā, mēs to nevaram noliegt. Materiālā ietekme, tā ir jūsu rokās, to es varat noteikti. Uh, Bet, protams, šis ietekme ir ierobežota, un eh, ja jūs, eh, jūs varat sīkāk papētīt to visu pielikumā, paldies jums! Līdz ar to mēs varam arī eh, tagad noslēgt mūsu uzklausīšanu, varam dot vārdu komisijai. Madeira kungam 5 minūtes, lūdzu. Paldies! Mēģināšu tagad sekt visus šos dažādos jautājumus. Pirmkārt, par uh, um, tirzniecības līdzsvaru. Uh, protams, uh, globālās tirzniecības līdzsvars starp uh, Koreju un ES uzlabosies par labu ES līdz pat desmit miljoniem un tas varētu arī pašreizējo tirzniecību deficītu samazināt, eh, kā pieredze rāda, ja jūs skatoties pēc tam EFTA noslēdza no BTN ar Koreju. Un eh, šeit eh, apjoms pieaug piecas reizes, Tas arī rāda, ka būs, būs par labu ES arī eh, automobīļu rūpniecībā šis deficīts var palielināties. Uh, eh, eh, profesora Vukoka pētījums nav ņēmis vērā visus momentus, E, un pat tieši arī Korejas iespaidu ES un trešajās valstīs. Mēs redzam, ka e, eksporti no Korejas ir samaz, e, samazinājušies un Korejas automašīnu pārdošana Eiropā ir palielinājusies. Visumā mēs redzam, ka eh, nodarbinātību mm, tas īsti neietekmē. Šeit ietekme ir ļoti eh, maza un pastāviešie eh, instrumenti var tikt galā ar šo jautājumu. Otkārt, jautājums par uh, uh, muitas nodevas atmaksu pielikumā pie pētījuma uh, ir sīkis šis jautājums skat pētīts, mēs nevaram visam īsti piekrist, bet es gribu, lai jūs to papētītu paši. Šis pētījums rāda, ka ietekme ir kaut kur apmēram 1% no automašīnas vērtības, tā varētu uh, palielināties līdz 2%. Tādas ir ekonomiskās dimensijas, Eh, attiecībā uz muitas nodevas atmaksu. Es uzsveru, ka mēs ļoti strikti pieturamies pie izcelsmes noteikumiem eh, tā, eh, lai šie gumi tiek paturē, paturētu it īpaši automašīnām jūtīgām elektroniskām precēm. Eh, eh, Hoda kungs arī atzina, ka darbs ir paveikts, eh, lai uh, ņemt vērā visi jūtīgie momenti. Automobiļu sektora uh, Korejā ir pareizais regulatoriskais um, etotiskā vide, bet ja mēs skatāmies. Uh, skatāmies BTN normas, tad eh, ir ļoti pareizi tās ir jā, jāpiemēro un viss šīs normas ir tiesiski saistošas. Eiropas komisija turpinās strādāt kopā ar Eiropas automobīļu eh, rūpniecību un eh, tiklīdz kāds pasākums tiek identificēts Korejā, Eh, kas eh, eh, varētu būt saistīts ar BTN. Mēs momentā modri ķersimies pie tā klāt, piemēram, arī kā ir par oglekļa dioksīda jautājumu. Un, lai varētu regulēt visu šo uh, jomu, lai aizsargātu vidi, <clears throat> tā lai mēs un pēdējo kārtu Eh, eh, darba tiesības. Eh, mēs ļoti labi zinām, ka ir problēmas Korejā ar arotbiedrībām. Mēs izmantosim tās iespējas, ko šis BTN sniedz, atbalstot arotbiedrību kustību, izdarot spiedienu uz Koreju. Un arī ģenerālsekretārāks ir ļoti skaidri pateicis, ka viņš atbalsta šo BTN. Paldies! Paldies! Paldies! Mēs līdz ar to mēs šo uz. Paldies, liels, jā, mēs šo uzklausīšanu līdz ar to arī slēdzam. Tas tiešām bija ļoti ļoti auglīgi. Te mēs um, visas trīs puses ir uzklausītas ES ekonomikā. Un arī uz viedokļus no uh, darbinieku puses, un arī neatkarīgos ekspertus, un arī komisiju. Diskusijas, protams, turpināsies arī attiecībā uz BTN, un pēc pāris minūtēm eh, eh, mēs, mums būs eh, balsojums par drošības klauzumu. Lielas paldies visiem dalībniekiem par jūsu piedalīšanos un par jūsu pienesumu. Paldies!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 Kolēģis. Kolēģi. <clears throat> Mums ir jāatsāk mūsu darbs. Lūdzu. Lūdzu uzmanību. Lūdzu, lūdzu, beidziet sarunāties. Tad mēs eh, sāksim balsošanu par eh, apusējo drošības klauzulu eh, Dienvidkorejas brīvās tirniecības nolīgumā. Mēs esam saņēmuši 130 grozījumus, un mēs esam vienojušies par 40 kompromisa grozījumiem. 14 atvainojiet grozījumu, grozījumiem. Sāksim balsošanu. Lūdzu, lūdzu pievērsiet uzmanību balsošanai. Un lūdzu, eh, esiet tik klusi, cik tas ir iespējams. Vai jūs lūdzu varētu apsaisties? Sāksim balsošanu. 44. Uh, līdz 47. grozījums. Tie ir identiski par, pret, atturās, pieņemts. Kompromisa grozījums uh, numur 1 par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums, sastais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Piecdesmit septītais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Piecdesmit otrais grozījums par, pret, atturās, eh, pieņemts. 50. 54. 50, eh, līdz 58. grozījums, identiski grozījumi par, pret, atturās, noraidīts. Kompromisa grozījums eh, divi par pret atturās pieņemts. Kompromisa grozījums 3 par pret atturās pieņemts. Sešdesmit sestais un sešdesmit septītais grozījums un 64 uh, eh, dubultais V, kas ir identiski par pret atturās noraidīts. Savītais grozījums par pret atturās pieņemts. 70. grozījums par pret atturās noraidīts. 8. grozījums par pret pret atturās pieņemts. Kompromisa grozījums 4 par pret atturās pieņemts. Kompromisa grozījums pi, numur 5 dalīts balsojums. Jā, tad pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Atsevišķs balsojums. O šeit ir uh, mutiskā grozījuma pieteikums. Uh, mēs uh, mēģināsim aizstāt vārdu at, uh, atkritumu. Mēs balsojam. Piektais kompromiss grozījums. Pirm, pirmo, par pirmo daļu mēs nobalsojām. Kas ir par? Pret. Atturās. Pieņemts. 77. grozījums, 78. grozījums, kur ir identiski, kas par, pret, atturās, pieņemts. 80. pret, atturās, pieņemts. 79. un 81. grozījums par, pret, atturās atturās noraidīts. Desmitais grozījums un 80. 8, 10. par pret atturās pieņemts. 83. grozījums par pret atturās pieņemts. 84. grozījums par pret atturās pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturās pieņemts. 12, 13. grozījums par pret atturās pieņemts. 14. grozījums par pret atturās pieņemts. 90. grozījums par 90. grozījums par pret, atturās, noraidīts. Kompromiss grozījums numur 7 par Jā, mēs gribētu iesniegt uh, mutisku grozījumu, lai vārds mei tiktu aizsāts ar šudu. Savītais Vai ir kādi iebildumi pret uh, šo grozījumu? Nē. Tad, tad uh, grozījums. Tad mēs balsojam par mainīt grozījumu. Par? Pret. Atturās. Pieņemts. Deviņdesmit piektais, deviņdesmit astotais grozījums par pret. Atturās. Noraidīts. Deviņdesmit piektais un deviņdesmit astotais grozījums. Balsojam. Balsojums. Lūdzu, izlemiet. Balsojums beidzies, rezultāts noraidīts. mutiskais grozījums, tad pirmais mutiskais grozījums, Berta, Benta Langas grozījums, vai ir kādi iebildumi par grozījumu? Nē. Tad nav iebildumu. Iebildumu nav, tātad balsojam par pret atturās pieņemts. 97. Eh, par pret atturās pieņemts. 16. par pret atturās pieņemts. 17. par pret atturās pieņemts. 18. par pret atturās pieņemts. Kompromiss un grozījums astoņi par pret atturās pieņemts. Divdesmitais grozījums par pret atturās pieņemts. Divdesmit pirmais par pret atturās pieņemts. Kompromiss grozījums deviņi par pret atturās pieņemts. 101. grozījums. Dalī, dalsimies pa daļām. Pirmā daļa. Otrais eh, pants par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Trešais pants par. Punkts par. 23. grozījums par pret atturās pieņemts. 103. grozījums par pret atturās noraidīts. 104. un 105. grozījums par pret atturās noraidīts. 107. grozījums par pret pret atturās pieņems. Kompromisa grozījums eh, numur desmit par pret atturās pieņemts. 25. grozījums par pret atturās pieņemts. 111. grozījums par pret pret atturās pieņemts. Simt divpadsmitais, simt deviņpadsmitais un simt divdesmit otrais um, atsevišķi balsojums. Tad pirmais uh, simt divpadsmitais par pret atturās noraidīts. Tātad eh, nav atsevišķi balsojumi. Atsevišķi balsojums par otro punktu. Tā kā tas tik norādīts, nav atsevišķi balsojumi. Jā, tad man bija taisnība. 113. un 130. par. Mēs balsojam par 113. un 130. grozījumu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 pret atturās noraidīts. 116. un 128. pār pret atturās noraidīts. Tad eh, no 117. līdz 129. par pret atturās noraidīts. 26D par pret pret atturās pieņemts. 27 D par pret atturās pieņemts. 28 par pret atturās pieņemts. Kompromis grozījums numur 11 eh, par pret atturās pieņemts. Kompromiss grozījums numur 12 par pret. Atturās. Pieņemts. 31 par pret. Tad atkārtojam. 31. grozījums par pret. Atturās. Pieņemts. 32. par pret pret, atturās, pieņemts. 33. par, pret, atturās, pieņemts. 34. par, pret, pieņemts. 35. par, pret, atturās, pieņemts. 36. par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. Mūzikais grozījums numur divi, langas grozījums, kādi iebildumi pēc šo mūziko grozījumu, tātad balsojums par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromis grozījums 13 eh, par, pret, atturās, pieņems. 14. kompromis grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Tātad apsvērumi, grozījuma apsvērumiem. 39. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 41. grozījums par pret. Atturās. Noraidīts. 40. grozījums par pret. Atturās. Varam pārbaudīt. Tad 40. Bal grozījums sākam balsošanu. Balsojums beidzies. Pieņems. 42. grozījums par pret. Tad, tad atkārtojam. 42. par pret. Atturās. Pieņems. 4. atsaukts. 43. par pret pret atturās pieņemts. Gala balsojums. Elektroniskais. Sākam balsošanu. Gal, galējais balsojums. Tad par grozīto priekšlikumu balsojums beidzies. Rezultāts pieņemts. Mums vēl ir jābalso par eh, rezolūcijas projektu elektroniski. Sākam balsojumu. Balsojums beidzies. Vēl nē. Balsojums beidzies. Rezultāts vienbalsīgi apsveicam eh, re referentu dēnu referentu. Thank you very much. Paldies par balsojumu. Points, points, uh, uh, uh one minute. Viena minūte apsveikumiem, lai jums ir iespēja apsveikt uh, referentu. No, no, no, no, no. De la Ferrand. Maintenant. Parce que nous avons le temps. Nous avons. We have 15, 15 minutes. Déjà. Non, non. Euh, de, de... Ouais. Yes. Yesterday we please. The... Lūdzu, apsēdieties. Šeit ir ārkārtīgi nedisciplinēta cilvēku bars. Vai es varētu vērst uh, jūsu uzmanību, jo pretējā gadījumā man būs jūs jālūdz atstāt šī tālpa? Vakardien uh, mēs bijām spiesti pārcelt uh, ziņojumu par delegāciju uz Itāliju. Tā kā mums pašlaik ir 15 minūtes, uh, par, pateicoties tam, ka mēs uh, ātri nobalsojām, es došu vārdu mūsu kolēģei Kristiānai Muskardīnī, lai viņa iepazīstinātu jūs ar ziņojumu par šo delegācijas braucienu uz Itāliju. Kristiāna, vārds tev. Paldies, priekšsādātāji! No 25. maijam delegācija bija Itālijā. Šajā delegācijā bija vairāki cilvēki, un mēs apmeklējām uh, reģionus, kas piedar pie produktīvākajiem Itālijā, proti Piemontu un Lombardiju. Un mēs tur runājām ar valsts pārvaldes pārstāvjiem, ar uzņēmējiem. Es varu teikt, ka mēs uh, tur runājām par uh, pašlaik uh, diviem svarīgākajiem ziņojumiem, proti par BTN ar Korejas republiku. Uh, par uh, divpusējo drošības klauzulu, un mēs runājām arī par geogrāfiskās izcelsmes norādēm dažiem produktiem, kas tiek importēti Eiropas Savienībā. Mēs uh, tikāmies ar uh, Fiat uh, vadītājiem Pafāno centrā un uh, runājām uh, ar um, autom, autoindustrijas nākotni, īpaši ņemot vērā apkārtējās vides prasības, runājam par hibrīda automobīļiem un uh, to, kāda ietekme atstās uh, Korejas BTN. Mēs uh, no viņiem dzirdējām, ka uh, viņi ir visai apjukuši par šo BTN, un individuāli mēs tikāmies arī ar um, viceprezidentu Mm, Tronkonī, arī ar Valēriju Fedēlī. Mm, uzklausījām arī tekstilu nozares pārstāvjus un Vienojamies par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai geogrāfiskās izcelsmes norādes būtu priekšnosacījums starptautiskajā konkurencē lai patārētāji varētu izdarīt savu izvēli un būtu informēti. Protams, ka mēs eh, šeit runājam arī par veselības problēmām, kas var rasties tad, ja tiek izmantoti tekstila izstrādājumi, kas ir krāsoti ar bīstamām vielām. Eh, tieši vakardien, starp citu, Itālijā uh, um, tika atklāti tūkstošiem apģērbu, kas ir ražoti Ķīnā. Tie tika konfiscenti par tērauda sektoru un Ķīnas ietekmi. Mēs runājām par to, ka Eiropas tērauda industrija ir šeit ir intekmi. Mēs minēmies arī ar uh, SVF um, ar Tenāris grupu un IMF, kas um, ir viena no svarīgākajām tārauda uh, kompānijām Itālijā, mēs uh, redzējām, ka ir uh, zināmas problēmas, ja iet runa par pasūtījumiem Turcijā, jo tur uh, pastāv diagonāla akumulācija iepretīja Eiropai. Mēs tikāmies arī ar kurpju ražotājiem, uh, tikāmies ar uh, Fratelli Rosetti uzņēmumu vadītājiem, un viens no Rosetti brāļiem sacīja, ka tirgus ir pārpludināts ar uh, produktiem no Ķīnas. Tur ir runa par uh, zīmolu viltojumiem. Un arī tur eh, viņi norādīja, ka ir pārkāptas geogrāfiskās izcelsmes eh, norādes prasības. Šajā nu, fabrikā kurpes vēl tiek ražots ar rokām. Mēs tikāmies arī ar um, Milānas uh, mēru tikāmies ar UPI web eh, priekšsādātāju. UPI web ir eh, tērauda produktu, tērauda stiprinājumu ražotāji, un viņi, atgā, viņi mums atgādināja, cik ļoti svarīgi ir pārbaudīt uh, Eiropā ievedamos importus, ir jāpārbauda šo izstrādājumu drošību. Tikāmies arī ar kompānijas ENI pārstāvi. Mēs zinām, ka ENI ir Itālijas energoapgādes um, uzņēmums. Tiekoties ar Skaronī kungu, mēs runājam par naftas jautājumiem, par dabas gāzi un uh, vispār par enerģijas problēmām. runājām arī par problēmām, kas rodas enerģijas nozarē, jo ir svarīgi, lai tiktu izveidota kopēja Eiropas enerģijas politika, lai tiktu risinātas attiecības ar Krieviju šajā, šajā nozarē. Jums, protams, ir iespēja arī pašiem izlasīt šo ziņojumu Tāpēc eh, es eh, te daudz varbūt eh, plašāk neizteikšos. Es gribēju pateikties arī visiem komitejas locekļiem, jo tieši mums jums ir jāpasakās par to, ka viss ritēja tik gludi. Man ir jāteic, ka jūs bijāt eh, ļoti sagatavojušies, eh, tik, eh, lai tiktos ar rūpniecības pārstāvjiem, tas bija ļoti noderīgi. Liels paldies Kristiānai Muskardīnī. To komitejas locekļu vidū, kas bija Itālijā, Sustes kungs un citi, es nezinu, vai arī jūs vēlaties paust savu viedokli par ehm, šo delegācijas vizīti Itālijā. Es uh, gribēju pateikties Muskardīnī kundzei un uh, gribēju viņu apsveikt, jo man šķita, ka ir ļoti interesanti apmeklēt uh, ražošanas uzņēmumus. Viņi mums deva iespēju pastīties, kā tas uh, notiek dzīvē. Uh, Un uh, mēs varējām runāt arī par problēmām, kas ir saistīts ar um, BTN starp uh, ES un Korejas republiku. Tas bija ļoti informatīvi, un um, um, es uzskatu, ka tas uh, tika labi atspoguļots ziņojumā, par kur mēs tikko balsojām. Es gribu pateikties visiem, kas bija šajā braucienā iest. Uh, Liels paldies! Um, kā jau teica Muskardīnī kundze, vizīte bija sagatavota ļoti labi, un arī praktiskie kontakti bija ļoti noderīgi. Vairāk es neko šeit negribu piebilst. Skaisti, ka vizīte bija izdevusies, tā bija Eiropas Savienības iekšienē, un tā parādīja, cik auglīgi ir um, rīkot šādas uh, vizītes kad mēs rīkosim nākamo delegācijas braucienu uz Ungāriju, es ceru, ka tas būs tikpat veiksmīgs. Paldies visiem un īpaši Kristiānai Muskardīnī ne tikai par to darbu, ko viņa ir paveikusi, mm, š, būdama šīs eh, delegācijas priekšsādātāja, bet arī par rezultātiem, ko viņa ziņoja. Labi, mēs uh, sagaidīsim mūsu godājumos kolēģis no Spānijas valdības un uh, vēlētos uh, aicināt kolēģis uzklausīt uh, uh, Spānijas prezidentūras pārstāvi, kas atbilst par tirzniecību. Well, it's uh, time to resume our work. I... Uh, laiks atsākt darbu. Es gribētu uh, palūgt uh, Silvija Ranso kundzi, um, kas ir uh, Spānijas valdības tirdzniecības valsts sekretāre un uh, arī padomas pašreizējā priekšsēdētāja, kas uh, uzstāsies par, par Spānijas prezidentūras sasniegumiem starptautiskā tirzniecības politikā, un arī mēs tālu Fredova Nets, ir ko, kas ir uh, komitejas politikas priekšsēdētājs. Protams, sanāksme šajā komitejā ir ļoti spraiga. Uh, Un mēs gribētu tagad, eh, mēs eh, jums arī informēt, ka mēs esam tikko esam nobalsojuši par eh, drošības klauzulu BTN Korejā ES. Un tālāk došu vārdu Silvija Iranso kundzei, lūdzu. Liels paldies! Eh, Godamais priekšsēdētājs un uh, komitejas locekļi Eiropas parlamentā pēc sešiem mēnešiem smaga darba. Man patiesi ir prieks, ka man ir iespēja uzstāties jūsu priekšā un pastāstīt jums par Spānijas prezidentūras eh, rezultātiem starptautiskā tirzniecības jomā janvārī eh, Sebastian Kungs uzstājās komitejā un viņš runāja par eh, izaicinājumiem, eh, kādi pastāv. Mēs apzināmies, ka mums jādara pēc iespējas vairāk šajā sešu mēnešu periodā, lai virzītu uz priekšu institucionālo un ekonomisko progresu ES Un tādā garā mēs esam strādājuši. Mēs zinām, ka prezidentūra e, e, nav lēmuma pieņemšanas kapacitātes, bet tā ir liela loma plānājot, plānojot visu padomas darbu. Mums arī koordinatora e, loma šajā sakarā kad mēs izvērtējam savu prezidentūras laiku, uh, un ekonomisko situāciju eh, šajā periodā, kad eh, Lisabonas līgums stājies spēkā un arī krīze, mūsu prezidentūra sakrita ar uh, pamatīgām institucionālām izmaiņām ES, un arī mums bija at, atbildība, ko uzņēmāmies, lai tiktu galā šo izaicinājumu uh, Eh, sakarā ar Lisabonas eh, līguma stāšanos spēkā. Mēs ceram, ka tas būs pamats eh, ES tālākam darbām nākošo desmitgažu laikā, jo te ir daudz jaunu, inovatīvu izmaiņu daudzās jomās, un analīze ir mūsu prioritāte. Man bija iespēja apmainīties ar viedokļiem ar uh, eh, eh, priekšstādātāju Marēro uh, eh, Strasbūrā un es ar, tikos ar politisko grupu pārstāvjiem un pēc diskusijām es atklāju, ka mums ir uh, kopēja vēlme strādāt kopā, lai nostiprinātu ES starptautiskās tirdzniecības politikas jomā. Paldies! Teicoties mūsu darbam, dalībvalstis uh, piestrādā pie regulas e, un e, īstenošanas aktiem, kas Eiropas parlamentam arī būs jāpieņem. Pēc diskusijām Mēs eh, domājam, ka Eiropas komisija iesniegs savu priekšlikumu par eh, ieguldījumu politiku un attiec, arī eh, viss, kas attiec uz divpusējiem līgumiem, lai arī varētu pieņemt BTN ar Koreju un iekšējos noteikumu pieņemšanu uz koplēmumu pamata. Mēs jau minējam neformālos kontaktus, ko mēs nodibinājām, un Marero eh, kunga eh, komisāra iesaistīšanu, un pateicoties šiem pūliņiem mēs esam izdarījuši visu pamat darbu eh, šajās institūcijās. Ekonomiskā krīze Eh, nozīmē to, ka starptautiskā tirzniecība ir īpaši svarīga, jo tirzniecība var dot savu pienesumu ilgspējīgai attīstībai, radīt jaunas darba vietas un labklājību. Spānijas prezidentūras laikā mēs, mēs pamanījām, ka protekcionisms bija, bet tas bija kontrolēts un valdības Eh, arī eh, bieži vien eh, piestrādāja pie tā. Te ir svarīgs fakts, ka mums ir daudzpusēji tirzniecības noteikumi, un šie skaitļi ir palielināšās 2010. gada pirmajā ceturksnī par 25%. Mēs līdz ar to skatāmies ar optim, op, optimismu, jo ir um, pieaugums 9,5% šajā gadā. Tirzniecības ministriem bija iespēja diskutēt februārī un uh, arī ieskaitot uh, to, kā mēs varam uh, pastiprināt uh, 2020. gada stratēģijas iekšējo dimensiju. Mēs ar to apsvedam neformālā tikšanās maijā un arī eh, konsultācijas ar sabiedrību 22. jūnijā, spriežot par eh, tirzniecības politikas nākotni, un ziņojums tiks iz, iz, eh, izdots rudenī septembrī, un eh, šādā veidā visi interesētās puses var piedalīties šajās konsultācijās. Mūsu lozungs ir vairāk eh, tirzniecības iespēju ar mazāk barjerām, un uh, Eh, līdz ar to mums ir daudz iniciatīvu, kas eh, nu, turpinās un attīstās, un arī jaunas iniciatīvas tiek uzsāktas. Mm, Eiropas uzņēmumiem ir nepieciešama vairāk iespēju. Mēs varam piedāvāt šīs iespējas, jo mēs atvēram, atveram iekšējos tirgus. Eh, mums ir skaidri paredzami noteikumi un uh, normas, ko mēs ievērojam. Uh, Tieši tāpēc mēs esam arī uh, veidojuši daudzas iniciatīvas. Spānijas prezidentūra uh, pievērs īpašu uz, uzmanību daudzpusējai dimensijai šajā ziņā, jo š, tas ir dzīvi ļoti būtiski svarīgi. Mēs atbalstam dialogu. Dohas rauns uh, E, bija Ženēvā 22. martā, e, diemžēl nedēļa pietiekami daudz uh, uh, ierosmes tālākai attīstībai. Komisija līdz ar to ir panākusi zinām konsensus, kas vēl pilnībā nav noformēts, bet Eh, tas viss notiek. Mm, par spīti visam šīm eh, eh, ne, neskaidrībām Dohas sarunas tomēr ir dzīvas un cerams, ka novedīs pie pēdējās stadijas, lai pabeigtu šo raundu divpusējās un daudzpusējās, daudzpusējā darba kārtība ir ambicioze un uzskata, ka Spānijas prezidentūra lielā mērā ir izpildījusi e, un sasniegusi visu un e, sasniegusi savus mērķus. Mēs uzskatām, ka e, pastāv ļoti svarīgi tirniecības nolīgumi, kas ir noslēgti. Madridē 18. maijā bija samits tad bija ļoti svarīgi, kur uh, Eh, BTN noslēgts ar Kolumbiju un Peru, kas ir ļoti svarīgi Centrāla Amerikai, jo tie tika pabeigti martā. Tas bija pirmais solis, lai noslēgtu asociācijas nolīgumu starp ES un Andi, Andu kopienu. Un tie ir pareizie soļi arī, kas ir veikti Ekvadoras eh, jautājumā un sarunās eh, Centrāla Amerikā Um, mēs veidojam šos tirniecības līgumus, lai varētu liberalizēt tirniecību, kas nestu labumu um, sabiedrībai, uzņēmēji darbībai, uh, un tas arī nozīmē, ka tiek integrēts tirniecība šajā reģionā. Pēc tam, ka šie nolīgumi stāsies spēkā, ratifikācijas process jau ir uzsākts, mēs uh, piedāvāsim jaunas biznesa iespējas mūsu uzņēmumiem un uh, dosim savu uh, uh, pienesumu sociālā un ekonomiskā attīstībā mūsu tirzniecības partneriem. Komisija ir nolēmusi turpināt sarunas pie asociācijas nolīguma starp ES un Merkusūru Eh, pēc konsultācijām. Tas ir jauns eh, dzīvības iezīme, mm, jo šis process bija apturēts pirms pieciem gadiem, un mēs atkal uz, atsākam sarunas, lai eh, varētu būtu šajā, jo šeit ir 7 miljoni iedzīvotāji šajā tirdzniecības reģionā, un mēs ceram, ka mums būs panākumi pēc iespējas ātrāk. Pirmais rāns sarunās notiks Buenos Airesā nākotnē nedēļā. Attiecībā par Barcelonas procesu un vidusjūru mēs strādājam pie tā, lai nostiprinātu ekonomisko integrāciju un tirzniecību, jo tas ir mūsu pienesums vidusjūras reģionā. Martā bija samits starp ES un Maroku un um, Tas ir sākums eh, stadijai, eh, kas nosaka daudz ciešākas attiecības starp ES un Maroku. Mēs ceram, ka tas tā arī turpināsies arī Beļģijas prezidentos laikā. Man ir patiesi prieks kā eh, tiek izveidot eh, med, eh, vidusjūras sekretariāta savienība un uh, Eh, mēs ar, ar, eh, turpinām sarunas līdz eh, sadarbības jautājumā un jautājums par eksporta nodevām ir būtiski svarīgs jautājums, lai uzturētu konkurēt spēju ES uzņēmumiem. Mēs ceru, ka pasaušās atšķirības tiks pārvarētas pēc iespējas ātrāk. Attiecībā par ASEAN. Uh, Eh, te ir divpusējais aspekts, kas uh, pastāv, un te jau bijuši divi sarunu raundi, lai parunātu BTN ar Singapūru. Un mēs ceram, ka būs vēl vairāk saruna ar Vietnamu un citā, piemēram, eh, Malāziju. Un, protams, mūsu mērķis ir BTN bet N ar Koreju ir devusi iespēju labāk izpre, izprast ar eh, visām sekām, arī visu to, kas izriet no Lisabonas līgumu, un līdz ar to mums ir bijis konstruktīvs dialogs ar Eiropas parlamenti, tīpaši par drošības klausulu. Un šeit ir bijuši priekšlikumi par parakstīšanu, par ieviešanu eh, eh, šim BTN. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments eh, darb, piestrādās pie šī jautājuma un nodrošinās lai varētu šo BTN eh, īstenot. Protams, var arī Austrum Āzija, un te ir bijuši eh, aus, eh, divi raundi jau sarunām ar Indiju. Mēs ticam, ka te ir liels potenciāls Indijā Eiropas biznesam, ja pastāvēs šāds BT, BTN ar Indiju. Mēs atbalstam eh, attiecības ar Ķīnu un strādājam pie pieejas tirgumu un intelektuālā īpašuma tiesību jautājuma. Eh, Mājā komiteja tikās eh, lai strādātu pie tā, kā rast jaunu līdzsvaru divpusējās attiecībās ar Ķīnu lai nodrošinātu to, eh, lai Ķīna varētu parakstīt eh, BTN par eh, publisko iepirkumu. Mums arī bija samets ar Pakistānu jāstrādā pie tirzniecības atvērtības jautājuma un arī pie eh, VSP eh, regulējuma. Mēs tiešām ceram, ka būs eh, Eh, plašāks mm, regulējums ar eh, Krieviju, bet te ir daudz neskaidrību nā, nā, sakarā ar nākotnē. Ekra, jaunais eh, Ukrainas prezidents ir vēlreiz um, uzsvēris savu vēlmi virzīties uz BTN. Te jāspēr konkrēti soļi uz priekšu Attiecībā uz transatlantiskajām attiecībām Spānijas prezidentūra uzskata, ka tā ir prioritāte atbalstīt ekonomiskās attiecības ar ES. E, e, e, e Samits uh, bija mājā, bet to atlika. Mums ir zināms progress pie pie uh, transatlantiskās ekonomiskās padomas pārveidošanas, lai atbalstītu sadarbību. Uh, Um, pēc tam, pēc šīm uh, uh, tikšanā ar komisāru de Guhtu, un uh, Framan kungu. Es uzskatu, ka tas ir palielinājis interesi šajā reģionā, un nākamo nedēļu laikā mēs piestrādāsim pie mēķiem tuvākam un vidējam periodam, noteiksim konkrētus uh, uh, skaitļus un, un, un mēķus, kas ir jāsasniedz abām pusēm. Mēs arī strādājam pie plaša tirdzniecības līguma ar Kanādu un mēs e, ņemsim vērā un mēģināsim noteikt visu progresu, kas jau ir paveikts. Attiecībā uz Japānu mēs pātrinām savus uh, pūliņus, lai nostiprinātu tirdzniecības attiecības, un mēs esam nolēmuši norādīt uz tām atšķībām, kādas ir pastāv, pirms mēs pieņemam lēmums. Uh, arī par EPAS un ekonomiskās partnerības līgumiem es gribētu parunāt tā. Uh, Eh, īpaši, eh, jo šeit vairāk, eh, vairāk sākā kā valstis, seši no astoņām, kas jau ir parakstījušas, un vakar un aizvakar mums bija mums bija um, padomas sēdes uh, starp ES un AKK, un mēs esam strād, piestrādājuši pie tā, lai mēs varētu uh, uh, pieturēties pie savām saistībām AKK valstīm, tādā veidā tikai uh, atti, atbalstot integrāciju un attīstību. Un tagad ir ļoti svarīgi jautājumi, kā piemēram pieeja tirgam mūsu stratēģiju šajā ziņā. 1. jūnijā kopā ar komisija, Spānijas uh, eh, eh, biznesa konfederācija. Uh, mēs organizējām ļoti interesantu semināru Madridē un mēs runājām par to, kas ir jāietver šajā stratēģijā. Mēs uzskatām, ka nākotnes tirdzniecības politikai ir liela loma tirgus pieejas stratēģijā un sabiedriskais e, publiskais iepirkums e, arī spēlēs zinām lomu. Attiecībā par intelektuālā īpašuma tiesībām šajos sešos mēnešos mēs esam pavirzījušies priekšus. S, s, s, s, s, s, s, s, Eh, uz priekšu eh, pie aktas, tas ir pretviltojumu tirzniecības nolīgums, un mēs esam strādājuši ar Šveici, un mēs ceram, ka šīs sarunas eh, nesīs rezultāts, kur Spānijas prezidentūra ir aktīvi piedalījusies, um, un mēs tās pabeigsim gada otrajā pusē. Attiecībā uz pieeju ārējiem tirgiem Spānijas prezidentūra ir iesaistījusies veidojot rokas grāmatu maziem vidējiem uzņēmumiem, lai varētu tirgoties ar trešām valstīm. Šī rokas grāmata Eh, eh, dos informāciju, kā es, es viņiem var palīdzēt. Te ir divi ļoti svarīgi sektori, kas ir īpaši eh, atrunātu attiecībā uz tirdzniecības politiku proti automobīļu rūpniecību un kerāmika. Mēs esam izveidojuši divi, divas, eh, divas interesants sektoru šo nozaru eh, informācijas eh, lapas, lai viņi varētu arī paplašināt savu tirzniecīsko darbību treš, trešās pasaules tirgos, at, par, ar informāciju par iespējamo palīdzību un par ietekmi uz ja, e, ekonomisko izaugsmi ar mēķi samazināt nabadzību trešās pasaules valstīs. Mēs esam e, šeit parasti ir mm, īpaši atvēlēti divi miljardi eiro uh, palīdzībai un tehniskai palīdzībai, lai mēs arī varētu uzlabot šo mūsu palīdzības kvalitāti. Uh, un ir bija īpaši sanāksme, lai varētu nodrošināt un attīstīt uh, tūkstošgadus attīstības mērķus, mm, izmantojot palīdzību tirdzniecībai. Mēs esam pieņēmuši padomus um, slēdzienu dienu eh, sanāksmē, kas notiks septembrī. Un tālāk eh, mēs strādājam pie nolīguma par starptautisko ieroču tirzniecību. Un eh, šeit šī līguma struktūra jau tiek veidota, un tas ir solis uz priekšu šajā grūtajā ceļā. Mēs ceram to pabeigt 2012. gadā. EDSO er, er, grupa, kas strādā pie atmaksas, līdzekļu atmaksas, te e, arī šajā jautājumā Spānijas prezidentūra ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu. Šie ir rezultāti, kā Spānijas prezidentūra ir nonākusi īsumā. Šie seši mēneši ir bijuši ļoti sarežģīts periods, laika posms, jo mums bija ekonomiskajā ierobežojumi, e, bet man patiesi Tātad bija liels gods eh, eh, šīs prezidentos laikā strādāt un liels paldies parla parlamentam par atbalstu, lai tik galā šo izaicinājumu. Mēs turpināsim strādot cita uh, eh, prezidentūras uh, eh, noteikuma satvarā, tā lai ES varētu nodroš, uh, nostiprināt savu lop, lomu starptautiskās tirdzniecības politikas lomā un tā būtu dzinējs spēks, kas nodrošinātu ekonomisko atlapšanu un eh, izveidot daudzpusēju satvaru eh, ļoti skaidriem noteikumiem, un eh, mēs atbalstam, jo Eiropas parlaments ir galvenā institūcija šai ziņā. Lielas jums paldies! Tātad ziņojums par Spānijas prezidentūru, un paldies par pozitīvo pašnavērtējumu, ko jūs paši esat veikuši. E, attiecībā uz šo pusgadu. Tātad, tātad mūsu komitejas e, dalībnieku viedokļi. Paldies, priekšētāja kungs. Vispirms vēlētos pateikt, pateikties e, Irānsau kundzei par to, ka viņa ir šeit, par viņas uzstāšanos. Spānijas prezidents de, nu, nodefinē Spānijas prezidentūru kā apmierinošu. Es domāju, ka to var saukt arī par veiksmīgu, un es saprotu, ka šie ir. Tad ir bijuši sarežģīti mēneši, un es domāju, ka mēs varam teikt, ka Spānijas prezidentūra ir bijusi vairāk nekā veiksmīga. Jo es domāju, ka jūs esat bijuši virsvidējā līmeņa, un es jūs ar to apsveicu ir bijuši vairākas veiksmes, kā piemēram tirzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību un Peru un Kolumbiju, kas nodrošina tirzniecības eh, liberalizāciju. Tieši lauksainiecības un zaisainiecības eh, sektoros. Un tas attiecas arī uz uh, politisko dialogu par cilvēktiesībām, kas ir uh, fundamentāls aspekts. Un kā arī Um, tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Centrālu Ameriku. Es domāju, tas ir veiksmīgs un tas sniegs vairākas iespējas uh, Eiropas kompānijām. Un daudz iespējas dažā, dažādās jomās strādājošiem uzņēmumiem tieši Centrāla Amerikā. Un es vēlētos uzsvērt arī uh, sarunu atsākšanu ar me, mer, Merkosur. Tas attiecas uz visiem um, ekonomikas aspektiem. Un es vēlētos uzsvērt uh, progresu, kas ir noticis uh, uh, sarunās ar Karidak. Es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgs uh, nolīgums. Ir bijis liels uh, progre progress sarunās ar Sin Indiju un Singapūru. Un es vēl vēlētos uh, pievērsties arī jautājumam par sadarbību par drošības klauzulu brīvās tirdzniecības uh, eh, nolīgumā ar uh, Dienvidkoreju, kā jūs zināt, jūs bijat referenti. Un es gribu teikt, ka Spānijas prezidentūra man ļoti palīdzēja un es vēlētos par, uh, par šo pa atbalstu pateikties. Uh, tomēr bija arī daži negatīvi aspekti. Tātad uh, nebija progresa Dohas uh, sarunās. Un, ne, un līdz 2011. gadam nebija, nebūs eh, arī nekāda progresa. Ir bijis progress par brīvās tirdzniecības, eh, pasaules tirdzniecības organizācijas līgumiem. Un vēlētos uzsvērt arī eh, cīņu pret protekcionismu tad tika atrasta ātra izēja no ekonomiskās krīzes. Un tad, tad tirzniecība bija kā instruments, lai uz, uzlabotu ekonomisko situāciju mazāk attīstītos reģionos. Un var, iespējams nedaudz trūka uh, ambīciju, kā mēs, kā mēs to bijām vēlējušies. Attiecībā uz Barcelonas situāciju. Es domāju, ka, kā valsts sekretāri jau minēja, Spānijas prezidentūra ir bijusi apmierinoša, teicu, vairāk nekā apmierinoša, un es jums par to pateicos un jūs apsveicu ar to. Paldies, Marējas kungs. Paldies, priekšsētāja kungs. Tad Bonets kundze. Eh, tas iespējams nav politiski korekti, eh, kā spānis eh, jūs tik atklāti apsveic Albas kundze, bet ar, tad es jūs sveicu ar darbu, ko jūs esat veikusi. Bet nu, tāda ir šī situācija. Es būšu politiski nekorekts. Par, paldies par veikto darbu. Es neturpināšu Saubas kunga teikto. gribētu teikt to, ka komitejas locekļi ir atzinuši jūsu veikto darbu. Un es vēlētos eh, teikt Albas eh, kundzei, kā šim progresa trūkumam nav nekāda sakara ar Spānijas prezidentūru. Ir pas, pasās struktūrāls grūtības un ir, ir paies laiks, kamēr mēs tās atrisināsim. Uh, ja mēs vispār tāds atrisināsim. Man ir vairāki jautājumi, un ja Mareris eh, kungs piekrīt, tad es otrajā raundā tos uzdošu. Pirmais jautājums ir par, ar, par, par sarunām ar Merkosur. Tad ir šajā nozarē, šajā komitejā ir mm, uzskats, ka dēļ pasaules ekonomikas izmaiņām no 2009. gada decembra, 2012. gada decembra, šajā komitejā tomēr mēs varam pārliecināties par pretējo, jo mandāts, mandātā ir ietvērtas precīzas vadlīnijas attiecībā uz jauno situāciju uz pašreizējā pasaules ekonomikā. Tomēr jautājums ir šāds. Pirmkārt, eh, kāds ir jūsu viedoklis eh, par šo situāciju un vai jūs domājat, ka būtu pieņemami izvērst eh, ietek, ietekmes izvērtējumu? Un otrais jautājums. Jūs atsaucāties uz optimismu par situāciju Ekvadorā un tās situāciju attiecībā uz tās iespējamo iekļaušanu Peru un Kolumbijā. Bet es domāju, ka attiecībā uz Bolīviju, tad atceries grūtības, eh, ar kādām mēs saskārāmies. Tad Bolīvija uzskata savas attiecības ar Eiropas Savienību par strateģiskām, un jaunākās ziņas eh, liecina par to, ka šī valsts varētu sekot Ekvadoras paraugam. Un tur varētu būt uh, Andu uh, kopienas valstis, kurām ir līdzīga nostāja. Bez Bolīvijas. Tātad atskoties no kolektīvā integrācijas procesa. Paldies! Tad, tad uh, es domāju, ka spāņu valoda ir ļoti skaista valoda. Un pas, tā kā pašlaik vēl nepastāv kopēja Eiropas Savienības valoda, Tad dod vārdu nākamajam runātājam. Paldies, priekšētāja kungs. Eh, Laip, laipni nu, eh, lū, jūs lūdzām valsts sekretārs kundzes eh, pēc mana Spānijas um, kolēģa komentāriem. Es tātad runāšu par centriski virzītiem komentāriem. Es vēlētos jūs apsveikt. par jūsu paveikto Spānijas prezidentūras laikā. Un tomēr man jāatzīst, ka prezidentūra tad tiešām um, um, notika ļoti svarīgā Eiropas Savienības attīstības posmā, Lisabonas līguma stāšanās spēkā laikā. Un tātad bija jāpiemērojas jaunies situācijai. Un tātad ir jaunā sadarbība ar parlamentu. Un tātad mēs esam apmierināti ar šo pieredzi. Jūs atsaucāties uz eh, progresu, kas ir noticis sarunās ar Latviju Ameriku un Merkusur valstīm, arī ar Karību jūras basēnu valsts, valstīm. Es jūs ar to apsveicu. Un kaut arī pastāv joprojām problēma šajā ziņā. Tomēr es vēlētos koncentrēties uz citu lietu, eh, ka, ko jau Pablo Sāba minēja. Jo sevišķi par Dohas eh, raundu sarunām. De, de Guhta kungs bija diezgan optimistiski noskaņots. Viņš teica, ka uh, amerikāņi uh, uzņemsies vairāk iniciatīvu, lai sasniegtu lielāku progresu, vai arī jūs esat uh, tikpat op optimistiski uh, noskaņot, ka nākamgad tiks sasniegta vienošanās. Un otrais jautājums attiecībā uz uh, pašreizēju VPS plus eh, iz, izvērsumu. Mums eh, tas ir jāpieņem padomē, bet es domāju, ka ir septiņas valstis, kuras eh, vēlējās veikt izmaiņas. Kā jūs par to, dom Ko jūs par to domājat? Un pēdējais jautājums. Mēs zinājām prezentāciju par tirzniecības un attīstības politikas stratēģiju. 2020 eh, stratēģiju. Tātad, eh, ņemot vērā pēdējo sešu mēnešu pieredzi, vai jūs varat eh, noteikt piecas prioritātes, kas jūsuprāt būtu, kurām jūsuprāt būtu jāsako turpmākajos gados? Tad, un kam būtu jāsako nākamajām prezidentūrām un kam būtu pozitīva uh, ietekme uz starptautisko tirzniecību? Paldies! Um merci beaucoup, merci, uh, madame la sekretārītā. Pour... Liels paldies. Um, tā kā jūs esat pie mums, uh, valsts sekretāras kundze, man jāsaka, ka es uh, nevaru dalīties jūsu, eks, uh, jūsu optimismā par veselu virkni tēmu, īpaši attiecībā uz sarunām ar Merkausur valstīm un um, par Peru un Kolumbijas jautājumu. Uh, kā arī ar attiecīgiem nolīgumiem. Es zinu, ka Eiropa ir ļoti sarežģītā situācijā, mums eh, trūks darba vietu, bezdarbs pieaug, un um, stabilizācija eh, plašākos sabiedrības eh, slāņos netiek saskatīta ne Spānijā, ne daudzās citās valstīs, un manuprāt, tāpēc tas būtu svarīgs laiks, lai izkaulēt sev priekšrocības ar, uh, attiecībās ar Latviju-Amerikas valstīm. Nolīgumi ar um, Peru un Ekvadoru dziļi skars vairākus Francijas reģionus, jo, ja mēs pārskaitam finanšu līdzekļus uh, aizjūras departamentiem, tad uh, tas uh, nav īsti korekti. Uh, Es uh, esmu ļoti nobežījusies par lauksaimniecības situāciju Eiropā, īpaši par uh, lopkopību, kas jau pašlaik ir ļoti sarežģītā situācijā. Jūs taču zināt, ka it kā esot uh, konstatēts uh, dažādu gaļas uh, šķirņu importa pieaugums, šie skaitļi ir pietiekami iespaidīgi, un tas, protams, uh, maina izmaksu sadalījumu. izmaksas šajās valstīs, protams, ir zemākas. Mēs nerunājam tikai par protekcionismu, mums ir jāatrod inteliģenti risinājumi, un mēs nevaram turpināt piekopt tādu tirzniecības politiku, nenodarbojoties ar to, kas notiek ārpus šīs tēmas, neraugoties to, kas notiek sociālajā jomā, apkārtējās vides jomā, darba vietu iznīcināšanā, un tas ir Eiropas parlamenta uzdevums. Uh, Es noslēgumā vēl gribēju arī pieminēt uh, sakāvi vidusjūras fórumā. Tas, protams, nav saistīts tikai ar jūsu prezidentūru, bet arī ar situāciju tuvajos austrumos. Tas, protams, um, ir saistīts ar diviem, uh, politikas, uh, polit divām politikas jomām, kuros uh, mums ir uh, rūpīgi jāsako līdzi attīstībai. Tā tas pašlaik nenotiek, un arī jāņem vērā ir ekonomiskais faktors. Liels paldies! Vārds tautas partijiem. Liels paldies priekšsādātāji. Arī es vēlējos pateikties Spānijas prezidentūrai par to, ko viņi ir sasnieguši Arī tad, ja šis laika posms ir bijis ārkārtīgi sarežģīts, daudz smērķis mums ir izdevies sasniegt. Citās jomās jums vēl ir nedaudz laika pastrādāt, jo Spānijas prezidentūrai vēl būs iespēja dot spēcīgu vēstījumu turpmākajām prezidentūrām. Mēs šeit galvenokārt runājam par tirzniecību, Un mēs no padomes prasām, lai tā lielāku uzmanību pievērstu deficītiem Eiropas Savienībā. Mums trūkst īstas tirzniecības politikas, mums trūkst sociālo apņemšanos, nekas netiek darīts, lai panāktu labāku izaugsmi gan mūsu iedzīvotājiem, gan citām nācijām. Uh, Mums ir vajadzīga šeit ne tikai valūtas politika, bet īsta izaugsmes politika. Es ceru, ka jūs varētu šo aicinājumu padarīt uh, saprotamāku, skaļāku, īpaši ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējo gadu un pēdējo mēnešu laikā. Jūs zināt, ka mēs esam atbildīgi par tirzniecības jautājumiem, un tāpēc mums ir jānodarbojas ar um, muitas nodēlu saskaņošanu. Komisārs Karels de Hukts sacīja, ka uh, notiekot harmonizāciju, tomēr es esmu pārliecināta, ka um, de Guhta kungs uh, runā par um, saskaņošanu un harmonizāciju likumdošanas līmenī. Realitātē šāda saskaņošana nenotiek. Un uh, ir eh, jomas, kur eh, tiek eh, panākt zināms progress un viltotās preces tiek konfiscētas. Tomēr šeit vislielākā atbildība ir muitai un muitas kontrolē. Es ar prieku uzklausīju visu, ko Spānijas prezidentūra ir pabeigus, paveikusi, piemēram, atbalsts MVU akta vienošanās, un es domāju, ka šie ir ļoti noderīgi un uh, spēcīgi signāli nākamajām prezidentūrām. Atļaujiet man uh, piebilst arī, ko par tēmu, uh, par tēmu, par kur mēs runājām iepriekš. Mēs zinām, ka Eiropa pārāk ātri paraksta pārāk daudz BTN. Uh, Protams, ir labi, ja mēs nodarbojamies ar mazajām valstīm un um, mēģinām atbalstīt uh, viens uh, otru. Eiropas uh, uzņēmējiem ir nepieciešams atbalsts un arī ārzemju uzņēmumiem uh, ir nepieciešams uh, atbalsts, uh, ja mēs runājam par tādām valstīm kā Indija un Ķīna. Uh, Tomēr, ja mēs to darām visu vienlaikus, tad tas ir pārsteidzīgi un tas var kļūt bīstami. Jūsu prezidentūra tojas izskaņai, un tāpēc man ir vēl viens vēstījums padomē. Ir ļoti svarīgi, lai padome intensīvi skatītu uh, regulu par aizsargāto geogrāfisko, iz, aizsargātās geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Šeit uh, ir vērojams uh, progresa trūkums salīdzinājumā ar Meksiku, ASV un citām valstīm. Mēs paši sasienam sev rokas, ja šī jā, likumdošana um, tajās valstīs jau ir spēkā. Džo Higgins no Goe, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Valsts uh, sekretāre, Spānijas uh, prezidentūra ir bijusi padomes priekšsādātāja sešos, sešu mēnešu periodā, kurā mēs piedzīvojām milzīgus hedž, risk, paaugstināt riska kapitāla fondu un valūtas spekulantu uzbl, uzbrukumus vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Grieķija bija vissliktākais piemērs, bet arī Spānija, Portugāla un Īrija kļuva par viņu darbību upuriem jūs, būdama tirzniecības ministre, ko jūs domājat par šiem parazītiem, kas finanšu tirgos izraisīja fina ekonomisko krīzi? Vienkārši tāpēc, ka tik lieli publiskie valsts līdzekļi, kuriem būtu jātiek novirzītiem reālajā ekonomikā, uh, kļuva par instrumentu finanšu tirgus spekulantu rokās. Vai es varu jums jautāt, kā jūs varat attaisnot uh, to faktu, ka Spānijas valdība gluži tāpat kā manas uh, valsts, proti īrijas valdība, kapitulēja spekulantu priekšā? Un pašlaik uh, jūs uh, uzbrukat uh, Spānijas uh, darbaļaužu uh, dzīves kvalitātei un standartam. Vai tad jūs nevarējāt pakustināt ne pirkstu, lai apturētu spekulantus, lai mainītu viņu sistēmu? Tā, tas ir radījis katastrofiskas sekas tirzniecībai, ekonomikai un daudzām uh, reālās uh, ekonomikas nozarēm. Otrakārt, es gribēju jautāt, uh, attiecībā par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Kā jūs varat attaisnot to, ka jūs uzbrukat opozīcijai un um, arotbiedrība kustībai Kolumbijā? organizācijām, kas pārstāv vietēju iedzīvotāju tiesības, cilvēku tiesības un tā tālāk mēs redzam, ka šajās valstīs cilvēktiesības ir katastrofālā situācijā. Uh, Spānija pārņēma prezidentūru pēc tam, kad tika atklāts uh, uh, masu kapi Kolumbijā, kur cilvēki tika nogalināti bez tiesas sprieduma. Uh, kā to var interpretēt uh, savādāk, kā vien to, ka jūs uh, palīdzat Kolumbijas valdībai, kas uh, nekaunīgi pārkāp cilvēktiesības. Uh, vai Spānijas eh, lielo uzņēmēju intereses bija svarīgākas par cilvēktiesībām? Un visbeidzot, priekšsādātāji, es eh, gribēju uzdot līdzīgu jautājumu par eh, nolīgumu ar Centrālu mm, Amerikas valstu valdībām. Kā jūs varat attaisnot mm, sarunu turpināšu ar valdību Hondurasā? O, mēs redzam, ka šis process sākās pēc valsts apvērsuma un kādu signālu tad mēs sūtam pasaulē, ko Eiropas Savienība ir gatava darīt, lai nodrošinātu darbu saviem uzņēmumiem. Paldies, priekšsādātāji! Labi, un tagad uh, uzklausīsim uh, atbildes un uh, komentārus. Došu vārdu Silvijai Irānsau, Spānijas uh, prezidentūras vārdām. Paldies priekšsādātājiem! Es uh, sākšu ar jautājumiem, ko uzdeva Salvas kungs no Eiropas Tautas partija grupas. Vēlējos pateikties viņam personīgi par izteiktajiem komentāriem un uh, viņa atbalstu uh, tajā, kas es uzskatu ir Spānijas prezidentūras panākumi ļoti daudzās svarīgās jomās. Vienlaikus, kā jau sacīja arī Sāvas kungs, es, at, es atbalstu un varu piekrist, ka ir zināmas jomas, kur par spīti mūsu pūliņiem nebija iespējams panākt apmierinošas rezultātus, jo pavisam vienkārši tas nebija mūsu spēkos mums bija prieks redzēt, zinām, progresu Dohas sarunu kārtā, bet uh, Sāvas kungs taču zina, ka uh, ir eh, daži ļoti svarīgi priekšnosacījumi šeit. Es atbildēšu arī uz otru jautājumu vienlaikus. Tie izriet eh, no dažu valstu nesamierinājām pozīcijām, īpaši industriāli attīstīto un attīstības valstu interesēm, kas eh, saduras. Mēs zinām, ka daudz viet ir gaidāms vēlēšanas, un pirms mēs nezinām, kas uh, tur īsti notiks, mēs nezinām, kāda ir ASV pozīcija. Tomēr mēs esam noskaņoti optimistiski, jo nākamajā G20 sanāksmē, kas notiks Toronto, varētu parādīties daži uh, panākumu šajā jomā. Un nu pievērsīšos jautājumiem, ko uzdeva Menendes kungs. Pirmkārt, kas attiecās uz mūsu viedokli par komisijas mandātu sarunām ar Merkosuru. Mēs eh, domājam, ka eh, mandāts eh, tika dots pirms vairākiem gadiem. Komisija tika aicināta runāt ar Merkosur valstīm, un tas joprojām ir spēkā. Protams, ka pasaules ekonomikā ir notikušas zināmas izmaiņas, bet, kā jau minēja citi deputāti, reālās problēmas, ar kurām mēs saskārāmies pirms dažiem gadiem, mums joprojām ir aktuāls. Nākamnedēļ uh, mēs sāksim jaunu sarunu kārtu uh, par jaunām nodaļām, kas tagad ir atvērts, un tad mums būs skaidrāks priekšstats par situāciju. Iespējams, uh, mēs varēsim lemt par mandāta mainīšanu, tomēr par pirmo sarunu kārtu mēs to nevaram teikt. Es piekrītu, ka būtu uh, adekvāti uh, veikt um, ietekmes novērtējumus šajās jomās, kas attiecās uz jautājumu par Ekvadoru un Bolīviju. Bez šaubām mēs uh, uh, redzam, ka uh, Eiropa, Ekvadors un Bolīvijas atgriešanās pie sarunu galda ir ļoti laba zīme. Uh, Un uh, Bolīvija, vismaz es pati tā uzskatu, arī atgriezīsies pie sarunu galda, jo tas ir Bolīvijas pašas interesēs. To pašu mēs varam teikt par Ekvadoru. Fakts, uh, ka nolīgumi ar Kolumbiju un Peru ir noslēgti, nozīmē, ka uh, mēs. Uh, ceram uz panākumiem sarunās ar Ekvadoru un Bolīviju. Uh, šīs sarunas abām valstīm ir ārkārtīgi svarīgas. Un nu es pāriešu pie jautājumiem, kurus uzdeva Kazaka kungs. Vispirms uh, jautājums par Dohas sarunu kārtu. Mēs uh, domājam, ka mēs esam panākuši labu progresu pēdējo gadu laikā, un jebkāds progress ir jābalsta uz uh, uh, progresu, kas ir panākts kopš 2008. Uh, gada decembra, bet kā jau es teicu, Kanādā mums būs lieliska iespēja uzzināt, um, kādas ir svarīgāko valstu pozīcijas šajā jautājumā. Tas mums dos labākas iespējas, kas attiecās uz uh, Eh, jautājumu par eh, VPS eh, plus regulu. Tur, protams, ir valstu saraksts, kas var mainīties. Ir mm, panākt zināms progress šīs regulas pārskatīšanā, un mēs uzskatām, ka tad, lai sistēma, bū, lai, tad ja sistēma būtu godīgāka, ja valstis, kuras gūst labumu no šīs sistēmas, uh, uh, pārskatītu ekonomiskās um, attiecības. Mēs uh, nevēlētos uh, izslēgt no šejienes uh, attīstības valstis, kuras ir ļoti konkurētspējīgas. Mums ir jāraugās uz dažādiem indikatoriem, dažādos uh, sektoros un attiecībā uz dažādiem ra ražojumiem. Uh, Mums ir um, jāskatās uh, šie salīdzinošie kritēriji, lai VPS un VPS plus sistēma varētu uh, funkcionēt. Mums ir jāgarantē, lai geogrāfiskās izcelsmes uh, norādes darbotos. Mūsu prioritātes un attiecībā uz 2020 stratēģiju tirzniecības jautājumos Martā mēs no, doku, no komisijas saņēmām dokumentus, kura mēs uh, sākām publisko apspriešanos, apspriešanu. Es uh, domāju, ka noslēgums tur ir 28. jūlijas, kad uh, tiks pabeigta publiskā uzklausīšanas, pro, uh, publiskās konsultācijas procedūra. Uh, tad uh, mums, uh, protams, tur ir prioritātes. Nezinu, vai tās ir četras vai piecas, tomēr Pirmā galvenās no tām ir pabeigt daudzpusējās un divpusējās vienošanās, eh, par kurām sarunas tiek risināts šobrīd, kuras eh, ir ekonomiski ļoti nozīmīgas. Otrakārt, eh, pastāvošo nolīgumu labāka piemērošana uzmanības koncentrēšana uz netarifu tirzniecības barjerām, kas ir aizvien svarīgāks jautājums starptautiskajā tirzniecībā. Treškārt, mēs gribētu pievērst lielāku uzmanību iniciatīvām, kas varētu um, ietekmēt atsevišķu sektoru nākotni. Uh, Mēs šeit runājam par augstām tehnoloģijām, par eh, ekoloģiski drošiem produktiem, kā arī par eh, standartizāciju tajos eh, sektoros, kuriem ir lielāks ekonomiskais potenciāls. Mēs turpināsim strādāt pie strateģiskiem augsta līmeņa dial dialogiem. Uh, kuros ir iesaistīti galvenie sarunu vedēji tādi kā starptautisko, savs starptautiskā līdzsver trūkuma novēršana, nabadzības apkarošana, izglītība un attīstība, vairāk jautājumu. Mums būs nepieciešams stiprināt dialogu ar ASV un augsta līmeņa dialogu ar Ķīnu. Uh, Mēs mēģināsim paplašināt uh, savas attiecības arī ar citām pasaules valstīm, tādām kā Japāna un Krievija. Protams, ka šeit vienmēr ir runa par um, pieeju tirgumu. Mums ir jāsaglabā sava konkurētspēja, īpaši tas attiecās uz MVU, lai viņiem būtu labāka pieeja tirgiem. Atbildot uz jautājumiem, kurus uzdeva uh, Uh, Sonesas kundze. Tas bija jautājums par Mērkosur. Uh, mēs uh, domājam, ka Mērkosur nolīgums uh, prasīs vēl zinām laiku un uh, pietiekam daudz pūliņu, uh, jo. Um, Eh, e, Eiropas Savienības, man, Eiropas Savienības komisijas mandātam būtu jānodrošina, ka dalību valstis iegūst um, no šī līguma neto. Mēs um, mēģinam panākt labāku pieeju viņu tirgiem Eiropas ražotājiem tādos svarīgos sektoros kā autoražošana un citi. Jūs zināt, ka tad, kad uh, sarunās uh, pavīdēja šī tēma, tas notika pirms vairākiem gadiem, tad uh, mēs saskārāmies ar problēmām, Tomēr mēs redzam, ka uh, farmaceitiskajai kosmētikas, ķīmijas, uh, tekstilu industrijai šeit pavarās labākas iespējas. Un uh, mēs redzam, ka Eiropas vīnu ražotāji, eļļu ražotāji gūst labumu no tā Mēs vēlamies, lai tiktu aizsargāti arī mūsu geogrāfiskās norādes, ne tikai izcelsmes norādes. Mēs redzam, ka mērķi ir ļoti ambiciozi un mēs meklēsim jaunas iespējas investīciju jomā. Jo mēģināsim eh, radīt kārtību caurspī, caurskatāmībā, investīciju aizsardzībā, konkurences uzlabošanā, rūpnieciskajiem produktiem un pakalpojumiem. Es domāju, ka mums būs īpaši daudz iespēju Brazīlijā, komunikāciju sektorā, enerģijas sektorā, eh, tādos kā mm, apkārtējās vīdes pakalpojumi, celtniecība un transports ļoti svarīgi, ka šeit ir iekļauti arī publiski iepirkumi, jo e, Merkosur vēlējās e, runāt par valdību centralizētajiem iepirkumiem. Mēs e, nedrīkstam aizmirst par pasaules čempionāta un olimpiādes rīkošanu Brazīlijā, kur būs lieli uh, Eh, publiskie pasūtījumi celtniecībā un citās eh, nozarēs. Mēs eh, domājam, ka šis nolīgums, protams, ir izaicinājums, bet arī lieliski iespēja mūsu uzņēmumiem. Runājot par Euromēdu procesu, tas ir process, kur ir nepieciešami vairāki politiski priekšnosacījumi Tie ir nepieciešami, lai mēs varētu panākt uh, ekonomisku, noslēgt ekonomiskos nolīgumus ar šīm valstīm, un mēs zinām, ka uh, fona situācija šeit ir ārkārtīgi sarežģīta. Šeit mēs uh, saskaramies ar vairākiem izaicinājumiem. Mums ir jāveicina dienvidu dienvidu tirzniecību un dienvidu dienvidu integrāciju. Kā jūs zināt, um, divpusējais process mums palīdz šeit panākt uh, progresu. Mums ir jāintensificē pūliņi, lai veicinātu tirzniecības diversifikāciju un mums ir jāveicina arī reģionālā rūpnieciskā integrācija. Eh, pasando a las cuestiones comentadas por el señor Higgins. Un nu pievērsīšos jautājumiem, ko uzdeva Higgins kungs no GUE grupas. Es atvainojos, um, es aizmirsu Muskardīnī kundzes jautājums. Es uh, vēlētos pateikties viņai par viņas komentāriem, un es esmu pārliecināta, ka jūs komiteja palīdzēs mums uh, identificēt darbu ar tirzniecības uzlabošanu, kas ir ārkārtīgi svarīgs šim, uh, reģio, šim reģionam. Uh, Un tā, tagad pie Higinsa kunga jautājumiem viņš jautāja, kāpēc mēs eh, padevāmies eh, finanšu tirgus spekulantiem. Tam bija ārkārtīgi negatīvas eh, sekas uz ārējo tirzniecību. Vispārējā situācija pašlaik ir tāda, ka starptautiskā tirzniecība ir pieaugusi par 25%, Pagājušais gads bija finans, eh, starptautiskajai tirzniecībai vissliktākais kopš otrā pasaules kara beigām. Starptautiskā tirzniecība samazinājās par 12%. Mēs redzam, ka tirzniecība palīdz mums sasniegt ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Jūs atsaucāties arī uz eh, Spānijas gadījumu, kur ārējais eh, sektors palīdz veicināt izaugsmi ārējā tirzniecība ir atstājusi arī iespēju uz nodarbinātību. Atsevišķos sektoros eh, Spānijā 2009. gadā tas mums deva 2,8% izaugsmi un 2010. Eh, eh, gadā mēs domājam, ka tas mums dos 1,5% IKP pieaugumu. mēs saistām šo izaugsmi ar ārējās tirzniecības sektoru, kas attiecās uz nolīgumiem ar Kolumbiju un Peru. Nav nekādu šaubu, ka visi jautājumi, kas šeit izskanēja, ir ārkārtīgi svarīgi un parlamentā bijuši, ir bijuši mēģinājumi saskatīt, kāda ir notikusi attīstība cilvēktiesība aizsardzība jomā. Eh, es domāju, ka visi piekritīs, ka zināms progress ir vērojams. Starptautiskā darba organizācija to ir atspoguļojis savos ziņojumos, gluži tāpat kā to ir darījušas ASV. Arī Eiropas komisija ir atzīmējusi progresu visās jomās, kuras jūs pieminējāt, uz kurām jūs atsaucāties. Es eh, domāju, ka eh, šie jautājumi mēs varam tos pieskaitīt pie ilgspējīgas attīstības jautājumiem, un tie tiks skārti jaunās paudzes līgumos, kuras Eiropas Savienība gatavojās parakstīt, īpaši attiestībā uz uh, sociālo vīdi, uz darba tiesībām, uz uh, jautājumiem, kuri uh, tiek skatīti sarunās par šiem nolīgumiem. Eiropas komisija ļoti rūpīgi sekos attīstībai, uh, kad uh, mēs uh, ievies, piem, ieviesīsim BTN. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Franka. Paldies. Paldies arī par izvērtējumu un uh, visiem sasniegumiem. Spānijas prezidentūras laikā Liels jums paldies, un es ar nepacietību arī gaidu, ka Spānijas valdība arī gūs panākums arī pārējās jomās. Tas būtu mūsu arī tik, sap, tikšanās beigas, un mūsu nākamā sanāksme ir 13. jūlijā. Paldies, kolēģi!